buongiorno a tutti cominciamo labu pēcpusdienu sāksim pēcpusdienas darba sesiju ar ļoti svarīgo darba kārtības punktu itra komitejai mums ir paredzētas darbam tagad trīs ar pus stundas. Paliksim šeit līdz pulksten 18.30. Atgādināšu visiem, ka uzklausīšana ir sadalīta četrās daļās. Atvērtais internets, vienotās ēs atļaujas, spektrs un viesabonēšana. Tūlīt tad sāksim lai atgūtu zaudēto laiku. Un tūlīt došu vārdu Pilārai de Kastīlju kundzei, kura ir referente telekomunikāciju pakotnē. Paldies priekšsēdētāji un sveicu visus šajā uzklausīšanā, kas saistās ar komisijas priekšlikumu par Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu. Kā jūs redzat, tad ir vairāki diskusiju paneļi. Un uh, te ir vairākas kolon, vairākas daļas, atvērtais internets, open internet. Mēs sāksim ar šo daļu, būs trīs runātāji šajā sadaļā. Ēriks de Broks uzstāsies pirmais no Orange, pēc tam runās Benoā Lutrēls no Arsep un visbeidzot Jans Vīsners no ARD sakaru centra. Domāju, ka varam jau sākt un lūdzu vārds ir Erikam Debroekam. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties parlamentam un ITRE komitejai, tās priekšsēdētājai, kā arī referentēm par šīs publiskās uzklausīšanas organizēšanu, par Eiropas uh, um, priekšlikuma kontekstu. Un tātad uh, es pastāstīšu par mūsu analīzi un mūsu skatījumu par uh, šo regulu. Sākšu ar to, ka atgādināšu, ka telekomunikāciju operatoru pieredze tiek izmantota, lai sniegtu pakalpojumus patērētājiem, lai nodrošinātu pietiekami efektīvu pieju internetam. Pašreizējās eh, tehnoloģijas 3G eh, un eh, citas ir viens no posmiem ceļā uz ceļā uz optiskās šķiedras eh, tehnoloģijām. Mūsu industrija ir tā, kas infrastruktūra ziņā investē visvairāk Eiropā. Šāda veida pakalpojumos ietilps divas eh, pakalpojumu grupas. Viena no tām ir pieeja internetam, kā arī e, specializēti pakalpojumi. Patērētāju pieredze ir atšķirīga un e, to vēlmes atšķirīgas, e, līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt pietiekami personalizētu pieju internetam. Otra veida pakalpojumi tātad ir specifiskie pakalpojumi, Kā vienus eh, no tiem var minēt eh, IPT pakalpojumus vai eh, telekomunikāciju pakalpojumus. Un investējot šāda veida tīklos, tātad tiek sniegts ieguvums visām iesaistītajām pusēm, tostarp arī patērētājiem. Pateicoties efektīvai infrastruktūru pārvaldē, ir iespējams um, nodrošināt uh, pietiekami labu pakalpojumu līmeni, kā arī ņemt vērā patērētāju vajadzības, jo ne visiem patērētājiem ir vienādas uh, vajadzības, ne visiem patērētājiem ir vienāds uh, skatījums. Dinamisks tīkls un resursu piešķiršana nozīmē to, ka visas šīs vajadzības var līdzpastāvēt, uh, un kontrolējot plūsmu tiek nodrošināta laba pakalpojumu kvalitāte par pieņemamām cenām. Oranž visumā atbalsta noteikumus, kas ir ietverti šajā regulā, taču es vēlētos eh, piebilst vairākas lietas. Patērētājiem ir nepieciešamas, eh, nepieciešami skaidri nosacījumi un vienkārša piekļuve izvairoties no pārlieku lielas informācijas gūzmas. Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešama lielāka tuvinātība patiesajai situācijai telekomunikāciju jomām. Nevajadzētu ierobežot uh, konkrētās prakses, kuras ir um, uh, Eh, kuras būtu atļautas eh, vai aizliegtas, un būtu jāparedz arī situācijas, kad rastos eh, tā saucamie sastrēgumi telekomunikāciju plūsmām. Mēs esam ļoti atzinīgi noskaņoti Dekastiljo kundzes grozījumu lietām, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, formulējums, eh, kas būtu pietiekami konkrēts un skaidrs un norādīt to, ka konkrētie specifiskie pakalpojumi, ko nodrošina operatori, būtu eh, balstīti uz pakalpojumu kvalitāti un atbilstu patērētāju vajadzībām. Mēs atbalstām referentes projektā iekļauto sarakstu ar nākotnes mērķiem, un mēs rekomendētu uzsākt šo procedūru pirms 2014. Eh, gada beigām. Uzskatām, ka pamata princips būtu same services, same rules, vieni un tie paši pakalpojumi un noteikumi. Ir jāsaprot, ka atsevišķi pašreizējie pakalpojumi tiks aizstāti ar konkrētākiem pakalpojumiem nākotnēm. Ir jāpievērš uzmanība e, gan e-privātumam, gan arī ārkārtas e, gadījumos e, veicamo zvanu iespējām. Tāpat būtu jāizvairās no konkurences kropļošanas, modernizējot uh, elektronisko telekomunikāciju pakalpojumus un atsakoties no novecojušiem pakalpojumiem. Paldies! Thank you uh, very much for the focus. Uh, Liels paldies par jūsu prezentāciju. Un tagad Benoā Lutrēls ar SEP ģenerāldirektors. Lūdzu, vārds Lutrela kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāju ar SEP vārdā šodien. Zināmā mērā, taču um, patiesībā es faktiski prezentēju šodien Eiropas eh, regulātora skatījumu. Es gribētu tātad eh, sniegt savu skatījumu uz eh, komisijas priekšlikumu. Eiropas regulators neapšaubām apzinās to, ka jau kopš šī, pagājušā gadsimta sākuma cilvēkiem pieeja te telekomunikācijām ir ļoti būtiska un ir skaidrs, ka nepieciešams saglabāt un attīstīt eh, to, ko esam sasnieguši līdz šim. Uzskatu, ka telekomunikācija operatori zināmā mērā paši ir iespējama risinājuma dalībnieki. Ja šobrīd mums ir eh, tik ļoti liela panākumi telekomunikācijas, internetu un citu pakalpojumu jomā, tas nozīmē to, ka operatori varējuši attīstīt šos tīklus un uh, varējuši izveidot uh, saikni lietotājiem, vai tās būtu fiksētā vai mobilā telefona sakarā. Tad tajā pašā laikā regulātori, protams, nav naivi un ļoti labi apzinās, ka pastāv arī zināmas bažas par plūsmas pārvaldību un citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar atvērtu internetu. Eiropas regulators jau vairāk kārt ir teicis, ka plūsmas pārvaldība tīklā izriet tiešā veidā no operatora darbības, un tā ir nepieciešama visu pakalpojumu nodrošināšanai. Jo runa jau nav tikai par internetu pakalpojumiem, bet arī citu veidu pakalpojumiem. Līdz ar to varam teikt, ka plūsmas pārvaldība ir leģitīma prasība. Tajā pašā laikā atsevišķa veida prakses var būt problemātiskas, un uh, šajā sakarā būtu nepieciešams padziļinātāks skatījums. Politiskais mērķis uh, neapšaubām ir skaidrs, atvērtam internetam ir jābūt. Funkcionēšanas ziņā būtu veiksmīgi jāveido tirgus un jāstimulē tirgus. Patērētājiem uh, neapšaubām ir liela ietekmes tirgu ir jābūt uh, pietiekami lielai caurskatāmībai un tā ir jābūt efektīvai, lai saprastu, kādu, kādi ir tieši operātori piedāvājumi Eiropas iedzīvotājiem, kādi ir principi, kas tiek izmantoti tīklu pārvaldībā un kādas ir iespējas mainīt operātoru, ja nepieciešams. Tādā veidā klients var mainīt operātoru, lai izmaksas to mainot nebūtu pārāk augstas. Tāpat eh, neapšaubām ir nepieciešama pāraudzība no regulātoru puses, lai zinātu, kādas ir operatoru izmantotās prakses, lai nepieciešams gadījumā būtu iespējams iejaukties. Un visbeidzot, regulātoriem būtu jāvar iejaukties, taču veicot individuālu gadījumu analīzi, lai varētu fokusēties uz konkrētu praksi, ja tā gadījumā ir radījusi kādas problēmas. Tātad ir mērķi, kas nav pieņemami un iznākumi, kas nav pieņemami. Ir jāskatās, vai nav bijusi kāda ļaunprātīga diskriminācija vai cita veida gadījumi, kas atsevišķos uh, gadījumos varētu nozīmēt uh, regulātora atbilstīgu sankcionējušo rīcību. Nav noslēpums, ka mēs esam uh, pauduši lielu entuziasmu komisijas regulas uh, sakarā, un mēs uzskatām, ka šeit ir runa par labu priekšlikumu. Ir skaidrs, ka tekstam ir jābūt pietiekami uh, noslīpētam, kā tas parasti arī notiek institūcijās, taču mēs uzskatām, ka teksts ir bijis jau ļoti labs sākotnēji, un pamatmērķis ir nodrošināt pietiekami skaidras un plašas definīcijas un atspoguļot to pamatmērķus, kā arī nodrošināt tādus tiesību aktus, kas būtu pietiekoši stingri un reizē nodrošinātu atvērtu un saprātīgu pieju internetam, lai būtu pietiekami liela caurskatāmība un lai patērētājiem uh, Eiropā būtu iespējas eh, mainīt operātori, ja tas būtu nepieciešams. Un, manuprāt, visi šie elementi ir ietverti šajā regulas projektā. Runājot par juridisko instrumentu, direktīva vai eh, regula. Šeit tātad ir piedāvāta regula. Tas ir pilnīgi atbilstoši. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams eh, skaidrs sabiedriskās politikas vēstījums, ir jābūt uh, skaidriem uzstādījumiem attiecībā uz regulātoriem un tajā pašā laikā nepieciešama pietiekama elastība, lai varētu piemērot šos principus, izvērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā to, ka Eiropā ir ļoti liela atšķirība šajā jomā, kaut arī regulēšana notiek uh, harmonizētā veidā, tomēr situācijas atšķirīgās valstīs ir atšķirīgas. Līdz ar to uzskatām, ka nepieciešams uh, spēt piemērot šos principus uh, katram gadījumam individuāli, ņemot vērā to, ka tirgus un internets attīstās ļoti ātri. Prakses, kuras pirms vairākiem gadiem mēs varējām uzskatīt par neļaunprātīgām, šodien par tādām ir kļuvušas, jo internetam šobrīd ir daudz vairāk uh, kapacitāšu un uh, tās darbības, kas agrāk likās normālas šobrīd tiek uzskatīts par nelikumīgām. Tātad ir jāsaglabā zinām elastība, ņemot vērā to, ka šeit ir runa par šādu tiesisko ietvaru, kas ir regula. Runājot par um, interaktivitāti starp institūcijām, komisiju un pārējām institūcijām, mēs esam pārliecināti par to, ka ja komisijas priekšlikums uh, ir labs, tad tas ir tāpēc, ka tas ir balstījies uz Eiropas regulātora darbu un atzinumiem, un tādējādi ir izdevies eh, konkretizēt, kur eh, jomā tieši ir problēmas un kur būtu nepieciešama lielāka elastība. Nekad mm, mēs varētu eh, teikt tā, ka komisija varbūt ir tik laba tieši tāpēc, ka viņi ir sadarbojusies ar mums, bet nu, tas lai paliek jūsu ziņām kā to vērtēt. Paldies! Uh, third panelist, uh, which is uh, Mr. Jean. Paldies. Nākamais runātājs ARD pārstāvis Paldies! Es eh, gribēju pateikties, ka jūs esat man uzaicinājuši uz uzklausīšanu, gribēju pastāstīt eh, par ARD redzējumu uz šo problemātiku. Protams, internets arī mums ir kļuvis daudz svarīgāks, lai varētu uh, sasniegt uh, klausītājus un skatītājus, un lai, protams, varētu ievērot arī visus likumdošanas detaļas. Es domāju, Internets līdz ar to spēlē izšķirīgi svarīgu lomu izteiksmes brīvības, eh, informācijas apmaiņas, lingvistiskās eh, daudzveidības un mediju plurālisma kontekstā. Bet, ja mēs runājam eh, tādā vispārīgākā griezumā, mēs varam piekrist arī citiem, kas piedāvā kaut kādu saturisku informāciju. Also a prerequisite to say Mēs vēlamies, protams, garantēt pietiekami godīgu un arī dzīvīgu konkurenci starp tīkla piedāvātājiem un arī apraides organizācijām. Un, protams, vēlamies, lai tirgu varētu vieglāk ienākt arī jauni spēlētāji. Internets, protams, nav diskriminējoša platforma, tas ir arī inovācija un ekonomiskās efektivitātes dzinējspēks, kā arī mediju pluralitātes garants. Tieši tādēļ eh, vajadzētu skaidri un gaiši pateikt, ka atvērtam internetam ir jākļūst par normu. Īpaši pakalpojumi drīzāk ir eh, atkāpi no normas, nevis sistēma. Mēs jau neesam pret eh, īpašiem pakalpojumiem, lai gan priekšlikuma definīcija mums nešķiet pārāk skaidra. Mēs, protams, arī izmantojam šādus uh, pārvaldītus pakalpojumus un mēs vēlamies, lai mūs varētu skatīties pēc iespējas lielāks cilvēku skaits. Dažādas programmas ir iespējams redzēt arī IP televīzijas platformās. Protams, Patērētājiem un pilsoņiem ir jābūt pilnīgi neierobežotai piekļuvēji, eh, atvērtam internetam un arī, protams, eh, juridiskiem pakalpojumiem, ja tādi ir nepieciešami. Telekomunikāciju uzņēmumi e, kļūst aizvien e, integrētāki, tie e, kontrolē dažādus infrastruktūras, tīkla infrastruktūras līmeņus, pakalpojumu skaits aizvien pieaug, un dažreiz ir nepieciešams tādas ekskluzīvas līgumiskās tiesības, un tas paaugstina risku, ka telekomunikāciju uzņēmumu vēlētos uh, diskriminēt operatorus, kam ir nepieciešama transportēšanas kapacitāte, mēģinot izsist kādu labumu tieši sev. To nedrīkstētu pieļaut. Šo iemeslu pēc Mēs augsti vērtējam to, ka beidzot tiek ieviesti uh, legāli saistoši drošības pasākumi, lai internets joprojām būtu tāda vide, kur nepastāv diskriminācija un kur ir, uh, var plaukt brīva konkurētspēja. Jādomā, kā uh, definēt interneta piekļuves uh, pakalpojumus uh, regulā, mūsuprāt. Uh, Berek piedāvātās definīcijas šajā kontekstā ir daudz uh, labākas un pārskatāmākas. Un mēs uzskatām, ka Hārbora kungs uh, savā uh, ziņojuma uzmetumā jau ir izvēlējies pareizo ceļu. Protams, ir jābūt. Uh, skaidrai uh, saspēlēji starp uh, internetu piekļuvas pakalpojumiem un tās augtajiem īpašajiem pakalpojumiem. Internetam ir jābūt par normu, jebkurā mājoklī tas nedrīkst kļūt par izņēmumu. Protams, visi ir iepazinušies ar teksta versiju un jāskatās, ka tomēr interpretācijas par to, kā mēs to uztveram, var atšķirties. Tādēļ ir nepieciešama lielāka precizitāte. Un uh, vēl gribēju teikt, ka mēs vēlamies precizēt 19. pantu, garantēt pakalpojumu kvalitāti, jo šajā pantā ir e, teikts, uh, ka ir jāgarantē arī jauni pakalpojumu veidi, un gribam arī uh, labāk izprast, kāda ir saikne starp 19. un 23. pantu. Tātad Eh, es sapratu, ka ir plānots eh, svītrot dažas atsaucas uz 19. pāntu. Protams, jādomā arī par vertikāli integrētiem operatoriem un eh, ir jāparūpējas, lai antidiskriminācijas princips tiktu spēcināts. Un visu beidzot, ja mēs kontrolējam specializēto pakalpojumu sniegšanu atklātā internetā, uh, jādomā nevien par kultūras daudzveidības, daudzveidību garantējušiem pakalpojumiem, nē, jādomā par izteiksmes brīvību, informācijas brīvību un arī mediju plurālismu. Internets, protams, ir nevien ekonomikas dzinējs spēks, tas ir arī demokrātijas garants. Paldies! Thank you very much. Paldies. Now is the time for question and answers. Paldies. Tagad sekos jautājumu un atbilžu e, kārta. Pirmais runātājs, lūdzu. Oui. Paldies. Jā, es e, domāju, ka Vienīgais, kā mēs varam nodrošināt pāredzamību un iespēju mainīt operātoru, vairs nav pietiekami pasākumi. Mēs šobrīd esam nonākuši tādā situācijā, tādā brīdī pārskatot 2009. gada pakotni. Un e, jau tur bija runa par konsensu, bet e, tas, manuprāt, nav pietiekami, lai nodrošinātu interneta neatkarību, ne, neutralitāti. Un e, daļā no diskusijām, ko uzsver arī runātāji, un es viņam par to pateicos, ir jautājums par eh, datu plūsmas pārvaldi un veidu, kā mēs definējam to, kā mēs ļaujam tīmeklim atsīs, attīstīties, ja plūsmas pārvalde ir nepieciešama. Lai risinātu pārslodzes problēmas, tad mēs nedrīkstētu atstāt operatorus bez drošības pasākumiem un nedrīkstētu arī būt tā, ka viņi ir tie uh, vārtu sargātāji un atbildīgi par to. Mums jāņem vērā komentāri un piezīmes par to. Un otrais aspekts, tas ir pār, pārvaldītajiem pakalpojumiem. Es principā neesmu pret, es domāju, ka tā ir iespēja, kas būtu izmantojama, bet tad ir jānodrošina uh, labāk vislabākie pūliņi interneta jomā un tā, lai tas nenonāktu otrajā plānā, bet tas patiešām ir jāskata kā prioritārs jautājums. Un tas ir viens no galvenajiem punktiem, kas man rada problēmas. Ja mums nav iespējas nodrošināt uh, vislabāk best effort uh, un uh, operatīvu mehānismu, darboties spējīgu mehānismu, tādā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt uh, piedāvāto noteikumu reāla efektivitāte. Lūk, tas bija mans komentārs, ko vēlējos veltīt diskusijas dalībniekiem. Paldies! Paldies, Katrīna! Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Uh, please. I'm sorry because I cannot. Lūdzu, stādieties priekšā, jo es nevaru izlasīt jūsu vārdu. uh, because uh, simply it states uh, Gribēju uzdot jautājumu par to, ka jūs uh, darāt visu arī īpašos apstākļos, lai uh, garantētu datu pārraidi, bet uh, runājot par joslas platuma ierobežojumiem vienmēr ir e, tādi kā konfliktējuši kanāli, ņemot vērā īpašos pakalpojumus un tādu vienkārši atvērt internetu. Are, um... Specializētie pakalpojumi, ja tie uh, ļauj vairāk nopelnīt, tad, protams, e, katrs tīkla oper operators vēlēsies uh, aizstāt vienu pakalpojumu veidu ar otru. And uh, if uh, the best effort principle, which is uh, not clearly defined. Un šie uh, centieni, best effort, tā tad uh, tas nav pietiekami labi formulēts, vai tas garantēs uh, visaugstāko pakalpojumu kvalitāti. Es kā ekonomists domātu, ka tas varētu kaut kādā veidā nostumt malā atvērto internetu principu. Ko jūs par to visu domājat? Kā jūs varētu regulēt, ierobežot šo interešu konfliktu? Paldies! Eh, yes, um, I'm sorry because... Es atvainojos. Jūs esat pārstāvs no reģiona komitejas, jūs Okay. Jūs nestādījāties priekšā, tātad uh, es uh, ar jums iepazīstinu cits kolēģis. Nākamais kolēģis. Says that uh, the... Regulējumā teikts, ka telekomunikāciju operatori nedrīkst uh, diskriminēt internetu. Tādēļ ir jāievēro tīkla neutralitāte. Gribēju pavaicāt operatoriem. Šie specializētie pakalpojumi man šķiet īstenojami tad, ja ir uh, labāk pakalpojumu kvalitāte, bet nedrīkstētu diskriminēt eh, atvērto internetu. Net cannot be discriminated. Is this possible? Or, um... Vai ir iespējams to garantēt, vai es vienkārši maldos? Paldies! Um, that's all for the... Okay, then uh, uh, a mí me gustaría... Es turpināšu spāņu valodu. Uh, uh, uh. Domāju, tā varēšu izteikties lakoniskāk. Gribēju no savas puses pateikt sakojošo. Sirsnīgs paldies visiem referentiem. Mēs runājam par komisijas priekšlikumu. kas bauda ļoti lielu atbalstu dažādās jomās, nozarēs. Ja tiek runāts par informācijas tehnoloģijām, IKT, internetu, tā tas vienkārši ir. Lūtrēla kungs jau paskaidroja. ka Berek un komisija ir vienisprātis. Berek ha desarrollado una serie de análisis y ha hecho. Bet regulatora savienība, ja Berek, jau ir uh, izteikusies par šo jautājumu. Bija arī kopīga komiteja, kas darba gaitā vienojās par secinājumiem, un, kā jau regulātoru pārstāvis teica, viņi, protams, reaģēja uz komisijas priekšlikumu. Mēs um, aplūkojam to caur uh, likumdošanas un uh, um, uzņēmēju darbības prizmu, un, protams, mums ir ļoti vērtīgi sazināties arī ar dalību valstu regulātoriem. Tad, kad mēs veicam izvērtējumu Eiropas parlamentā, mēs, protams, ņemam vērā arī to, kas jums ir sakāms. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir eh, labi pārdomāts, bet vajag to vēl uh, vairāk precizēt, lai varētu garantēt, ka jebkurš var piekļūt internetam. Internets ir atvērts mēdījis, uh, tam ir jābūt pieejamam visiem bez izņēmumu, gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, operatoriem, pārdevējiem un pircējiem. Te nedrīkst būt ierobežojumi. Mums ir noteikti tādēļ aktīvāk jācīnās pret diskrimināciju šajā jomā. Tiesa, tie cilvēki, kas varbūt eh, nestrādā uzņēmē darbībā, varbūt viņiem nav tik viegli piekļūt internetu pakalpojumiem. Ja mēs ieviesīsim pārāk daudz regulējuma, eh, tas varētu nozīmēt nopietnas šķēršļus. Es uzskatu. No ka ir jāpanāk līdzsvars visas regulējošajos aspektos mēs uh, gatavojam principu sarakstu. lai varētu arī labāk vērsties pret internetā draudošo risku. Tas ir patiešām svarīgi. Manuprāt, savā ziņojumā esmu atbalstījis komisijas izvēlēto pieeju un vēlējos vēl uh, spilgtāk uzsvērt nediskriminācijas principu. Esmu piedāvājusi arī vairākus pasākumus, lai šis nediskriminācijas princips patiešām tiktu, tā teikt, apaudzēts ar miesu. Uh, Ja tiek konstatēta diskriminācija, tad ir arī vairāk jātīsta šo labāko centienu princips. Bet tas nav tik vienkārši, ja mēs vēlamies izmantot ko vairāk par eh, vispārīgiem principiem. ja uh, tiek vērota diskriminācija, tad pirmām kārtām ir jāiesaistās dalību valstu regulātoram un ir jāiedarbina tie rīcībā esošie mehānismi. Un, protams, ir iespējams arī iedarbināt juridiskās un likumdošanas svīras. Mēs runājam par atvērtu internetu, kam ir jābūt pieejamam pilnīgi visiem bez izņēmuma. Savādāk tā būtu neveiksme. Protams, ir jau konstatēts vairākas problēmas, bet es nedomāju, ka mums te vajadzētu pārāk daudz prognozēt, kas notiks jā un kas notiks, eh, ja notiks tas un tā tālāk. Nevajag pārāk daudz teoretizēt. Vismaz es tā domāju. Protams, mums būs vēl viena iespēja apspriesties par šo jautājumu, pat neviena, bet vairākas itre komitejā, un es patiešām esmu optimistiski noskaņota. Domāju, ka galu galā mēs varēsim vienoties, kā vienojās Berek ar komisiju. Domāju, ka varēsim vienoties un balstoties uz komisijas priekšlikumu. Es zinu, ka tika uzdot jautājumi mūsu viesiem, un tādēļ došu viņiem vārdu atbildēm, lūdzu. Yeah, any, any of you you like to intervene? I mean... Krautsman kungs, Trautmans kungs uzdeva jautājumus. Merci. And, uh, Lūdzu. Alors, and the je, Committee of the Regions, that was one. Je crois qu'il y avait des questions. Es domāju, ka bija jautājums, kas attiecās uz best effort principu, labāko pūliņu principu, un es domāju, ka patiešām visa industrija ir attīstījusies balstoties uz šo principu, un piedāvājums arī uz to balstos tādā ziņā, ka piedāvājuma ekonomika uz to balstās, un tā, mm, tā nav tāda sistēma, kurā nebūtu kontrolēta un tā, lai tā varētu turpināt e, pastāvēt, tā, lai tirgus spēki būtu samērīgi, būtu nepieciešams tā, lai gala patērētājs zinātu par to, kāda ir piedāvātā pakalpojuma kvalitāte, un tāpēc e, šis priekšlikums e, piedāvā ieviest pakalpojuma kvalitātes vērtē, vērtējuma indikātors, un ja būtu kāda negatīva dinamika un kvalitāte kristos, tad uh, regulators varētu tad eh, iejaukties un noteikt minimālos kvalitātes prasības, bet eh, vēstur šobrīd mums pieredze rāda, ka pieeja internetam palielinās un Francijas gadījumā operātori arī veic investīcijas šajā jomā, jo vienmēr mm, pastāv šī prasība pēc ātrāka, labāka interneta un ir pozitīva attīstība, bet ir mehānismi pastāv, un Eiropas komisijas priekšlikums arī uz to attiecas, kā skatīt šo jautājumu. Un mm, šis princips Besteford nodrošina ekonomisko stabilitāti, bet uh, pietiktu pielikt nulīti klāt cenai. Piemēram, ja jums ir 30% uh, un 30 eiro un pēc tam mēs palielinam līdz 300 eiro, tad ir skaidrs, ka kvalitāte būs nodrošināta, bet eh, tādā gadījumā Eiropas pilsoņu tiesības eh, piekļūt internetam būtu apdraudētas. Otrais aspekts par plūsmas pārvaldību. Es domāju, ka patiešām šeit uh, Mm, nevajadzētu būt ne eh, tādām drošības pasākumiem, ne arī mm, tādām vārtu sargātājiem, bet mm, pašreizējā dinamikā te būtu iespēja neveikt pārāk eh, smagu regulējumu, ja mēs redzam, ka ar vien vairāk un vairāk ierobežojumu un reizēm tie pazūd, ja tīkli paplašinās, un mēs redzam, ka Francijā ceturtās paudzes e, tīkli ienāk un attīstās, un kopumā patērētāja spēja ietekmēt operatoru ir reāla, ja tirgus strādā pareizi, jo tad patērētāji var e, to mainīt, un Tā, lai tas eh, turpinātu notikt Eiropā, tad ir nepieciešams eh, sniegt patērētājiem informāciju. Tas tas kardinālais punkts. Un vēl ir arī mm, eh, tas, ka ja regula tiek pieņemta un tajā ir princips par to, ka ir jābūt atklātai pieeja internetam, tad uh, spēja pārvaldīt un varbūt cēnu mazināt. Un tad pāraudzības ir ļoti svarīga, tāpat arī iespēja e, iejaukties un rīkoties, tas ir tas ļoti spēcīgs pamats. Un pēdējais aspekts. Mums cenšas iepazīstināt ar vienu lietu un saka, ka mums būs jāizvēlas starp pārvaldītu servisu vai uh, pieeju internetam. Es domāju, ka mums vajag abus divus. Un pirmais specializētais pakalpojums būtu telefons, un neviens neiedomāsies, ka piekļuve internetam ir kaut kas pilnīgi atvērts, un nevienam nāk prātā, ka operatoram vajadzētu padarīt par prioritāru telefonu zvanu, piemēram, ja ir uh, viss vienā tīklā sa, saslēgts, ja, piemēram, ir kāds skatās mājās dāņu seriālu un borgenu, un tad ir jāveic zvans, un, un es domāju, ka vienkārši te ir skaidrs, ka mums ir jāparāda tas, ka specializētie pakalpojumi pēc principa nav neleģitīmi. Paldies! Si, si vous permettez, je vais poursuivre en français. Euh... euh Varbūt es varētu turpināt sev teikto franciski. Divas, trīs atbildes. Pirmkārt, runājot par prioritātēm un jautājumiem, ko jūs uzdevāt par to, vai nevajadzētu padarīt prioritārus best effort, jeb labāko pūliņu pakalpojums. Uzskatu, ka tā pilnīgi noteikti būtu kļūda, ekonomiska kļūda. Vienkārši piemērs. IPTV, Triple Play piedāvājums un pakalpojumi, kas saistīti ar internetu. Nu, kad cilvēki mājās neskatās televīziju, visas pieejas kapacitāte var tikt mobilizēta, lai eh, piekļūtu internetam. Kad televīzija IPTV tiek ieslēgta, tad šīs kapacitātes eh, internetam tiek samazinātas. Kad mums nav pietiekami daudz eh, kapacitātes, lai būtu reizē internets un televīzija, tad tiek sniegts piedāvā, piedāvājums tikai internetam. Nu, tad es eh, gribēju teikt to, ka ja mums sistemātiski vajadzētu garantēt eh, visas joslas kopumu internetam un nenodrošināt pietiekami lielu uh, um, apjomu gan internetam, gan uh, televīzijai, tas būtu daudz dārgāk, kā jau to nu pat teica iepriekšējais runātājs. Tātad ir jābūt pietiekoši uzmanīgiem un ļoti piesardzīgiem, izvēloties definīcijas un tam, cik ļoti vajadzētu precizēt šos best effort, jeb labākos pūliņus, lai tik tiešām tas paliktu labāko pūliņu pakalpojums citādi, mēs ļoti varētu apdraudēt vispārējo operatoru ekonomiku bet jo sevišķi klientu ekonomiku. Un vēl atbilde par dinamisko pārvaldību, kā arī par nepieciešamību izvairīties no sastrēgumiem. Mēs uzskatām, ka tīkla pārvaldības mehānisma ietvaros, ko atļauj teksts un ko vajadzētu atļaut arī gala versijai tekstā runa ir par vispārēju pārvaldību, ne tikai par pārvaldību krīzes eh, gadījumos, tātad eh, gadījumos, kad ir pārāk eh, liela, um, liels šis pieprasījums. Un tas arī nozīmētu to, ka būtu efektīvākas izmaksas un veiksmīgākas atbildes uz klientu vajadzībām. Lūk, Tāds būtu mans atbildes, un kā jau visi operatori, arī mēs ļoti rūpējamies par mūsu pakalpojumu kvalitāti un arī par to, lai internets būtu atvērts, jo tas sniedz ārkārtīgi būtisks pakalpojums visiem mūsu klientiem. Thank you, mein Deutsch. Paldies, nākamais runātājs. Um, es arī runāšu dzimtajā valodā. Worden. Äh, ich glaube, der erste Punkt, den auch Frau Tika uzdoti daudzi jautājumi. Trautmans kundze runāja par uh, pārredzamību. Protams, tas ir izšķirīgi svarīgi, bet ar caurskatāmību vien nav gana. Protams, ka regulātoriem te būs eh, jādara daudz. Bet šķiet, ka patērētājiem būs grūti vispār orientēties eh, šajā gūzmā, ja ir kāda problēma. Vai tas ir saistīts ar um, operatoriem, ar tīklu, ar, ar eh, kapacitāti, ar tīklu. Uh, tādam patērētājam tas viss nav skaidrs. Pat ja viņš saprot, kā tas viss darbojas, nu, viņam ir grūti uh, atrast atbildes uz uh, sevi interesēšiem jautājumiem. Caurskatāmība ir savas robežas, tā ir svarīga, bet uh, tā nav vienīgais problēmas risinājums. Uh, Trautmans kundze runāja par uh, uh, atklāto internetu un. Uh, Jāsaka, ka tā ir tā pati infrastruktūra, kas tiek sadalīta. Viena daļa ir pārvaldītie pakalpojumi, otra ir atklātais internets. Un līdz ar to konflikts jau rodas uh, pašā lietas būtībā. Mēs vēlējāmies, lai komisija to vairāk uh, izgaismotu. Ja te ir runāts par uh, tādiem traucējumiem, kas atkārtojas uh, vai turpinās, šādi jēdzieni regulāri netiek definēti, tādēļ mēs vēlamies, lai tie vispār no teksta tiktu svītroti. Tāpat kā kolēģis no reģiona komitejas esam noraizējušies, jo ja tiek piedāvāti jauni pakalpojumi specializēto pakalpojumu kontekstā, uh, un, piemēram, telekomunikāciju uzņēmumi var uh, vairāk nopelnīt, kāda tad viņiem vispār būs interese nepiedāvāt pēc iespējas vairāk tieši tādus pakalpojumus, ar kuriem var labāk nopelnīt. Protams, arī šeit slēpjas konflikta potenciāls. Nu, es jau negribu teikt, ka nevajadzētu tagad uh, būt uh, specializētiem pakalpojumiem un pārvaldītiem pakalpojumiem, bet mums ir vispār jāapzinās, kā katrs izprot šo komisijas priekšlikumu. Mums ir radies priekšstats, ka komisija uzsver dažādas iespējas uh, specializēto pakalpojumu ieviešanā, un tad tālāk ir dažādas interneta specifikācijas. Bet mēs gribējām, lai tas būtu pilnīgi otrādi. Tātad pirmām kārtām regula ir domāta atvērtā interneta garantēšanai, un tad ir iespēja sniegt specializētus pakalpojumus, kas daļēji jau notiek. Un visu beidzot atbildot Delka Stīljo kundzei. Jūs to salīdzinājāt ar tādu kā ielu ceļu, tas ir ļoti trāpīgs salīdzinājums, bet uh, varbūt mēģināšu vēl nedaudz sapiezināt krāsas. Es jau sākumā minēju. Internets pirmām kārtām kalpo saziņai. Un tas, protams, kalpo arī kā milzīgs informācijas avots. Cilvēki var apmainīties ar informāciju internetā. Eine Vielfalt von Meinungen haben zu können. Un uh, paust savu viedokli un uzskatus. Tādēļ. Mūsuprāt, uh, Nediskriminācija, nediskriminējoša attieksme ir ļoti svarīga. Kā mediju pārstāvi mēs uzskatām, ka ar to vien nepietiek. Mediju regulā ir teikts, ka jau no paša sākuma ir jāmēģina izskaust visi iespējamie riski, jo ja kaut kas sāk attīstīties um, atžgānā virzienā, tad vēlāk to labot ir daudz grūtāk nekā izskaužot kļūdas jau pašā sākumā. Ja mēs te šo situāciju salīdzinām ar ielu, ir, protams, ceļu satiksmes noteikumi, kas minim, minimalizē dažādas riska avāriju iespējas, ir ceļu zīmes, ātruma ierobežojumi, luksofori, un pateicoties visiem šiem instrumentiem ir iespējams samazināt risku un bīstamību. Protams, mums nevajag tādu ceļa noteikumus internetā. Bet allen Chancen, die geboten werden, doch die Risiken zu sehen und Bet noteikti uzskatu, ka mums ir uh, jāmēģina atpazīt uh, iespējamie riski un jau pēc, uh, jau pašā sākumā jāmēģina tie izskaust pašā saknē, lai varētu ātri reaģēt. Paldies! Paldies! Es gribēju reaģēt, ņemot vērā to, ko jūs teicāt. Internets ir saziņas eh, platforma, par to nav nekādu šaubu. Tā ir tehnoloģija, kas eh, ļauj komunicēt un piekļūt informācijai. Tas ir eh, instruments, kas darbojas visā pasaulē, bet internetam vajadzētu ļaut arī labāk pārvaldīt uzņēmumus internets, arī palīdz veikt pirkumus. Internet izmanto arī valdības. Internets ir eh, komunikācijas, saziņas ļoti plašs instruments un palīdz veikt komunikācijas miedarbību. Nu, mēs darām praktiski to pašu, ko darījām ārpus interneta, un nevajadzētu visu skatīt tikai interneta gaismām un aspektā. Internets ir vissvarīgākais faktors, lai padarītu dinamiskāku ekonomiku, un interneta potenciāls ekonomiskās izaugsmes kontekstā ir milzīgs. Un uh, konkurētspējas kapacitāte Eiropas ekonomikā ir ievainota, jo mums vajadzētu būt uh, globālai vīzijai par to, neko neizslēdzot no ainavas, un ja mēs redzam visu tikai no komunikācijas aspekta, nu, tad mēs saskarsamies ar milzīgām problēmām. Es domāju, ka ir jāpieliek pūliņi un jācenšas likt akcents uz uh, iekļaušanas aspektu, nevajadzētu neko izslēgt. Un, uh, vajadzētu nodrošināt nepieciešamos instrumentus šajā jomā. To ļoti labi paskaidroja Francijas regulātora pārstāvis un izmantot regulātoru instrumentus, bereka instrumentus un ir uh, protokols, procedūras, kas jau pastāv, tā lai pārbaudītu diskriminācijas esamību. Uh, Es domāju, ka būtiski ir tas, lai mums būtu iekļaušanas, integrācijas vīzija, nevis izslēgšanas skatījums, lai nodrošinātu to, ka visiem var būt piekļuve internetam. Tas ir aspekts, ko nevajadzētu aizmirst. Un šķiet, ka jūs uzdevāt jautājumu par 19. pantu. Es piedāvāju svītrot 19. pantu. Bet mums būs apaļais galds par piekļuves produktiem. Par to tad arī runāsim e, tajā brīdī, kad skatīsim šo jautājumu. Mums būs e, otrā tēma par e, atļauju darboties dažādās dalību valstīs un piekļuves produktiem, un tur būs arī Berek jautājums. Un šajā otrajā panelī uzklausīsim Kamelusa kungu, pēc tam no Berek, pēc tam Gambardelas kungu no etno valdes un pēc tam Vikčurča kungu, kurš ir Eiropas lietu priekšsēdētāja vietnieks British Telecom grupai. Un, kā jau teicu, Bereka pārstāvis izteiksies pirmais. Paldies priekšsēdētāji, mm, godātie deputāti, dāmas un kungi. Mana loma elektrokomunikāciju mm, regulātora ofisā. Es e, regulātora vārdā vēlētos jūs sveikt šeit un pateikties par jūsu klātbūtni. Kā zināt, tad Bērēks ļoti spēcīgi atbalsta mētiecīgu harmonizāciju, un mēs patiesībā vēlamies, lai būtu regulātori pie pieeja visā Eiropā kopš 2009. gada Bereka regulas pieņemšanas. Esmu droši, ka vairums no jums zina mūsu 16. septembrā pausto, kas tas aizstās 17. oktobra apliecinājumu šajā gadā, un tur mēs dalījāmies savos mērķos un par šo pakotni, tā lai veicinātu elektrotelekomunikāciju vienotu tirgu un tā lai būtu uh, Uh, nepieciešamie mm, nosacījumi tā, lai būtu lielākas investīcijas un tas veicinātu Eiropas ekonomiku. Savā uzstāšanās reizēs īsi runāšu par trīs aspektiem. Pirmais uh, - vienotās atļaujas process, otrais - piekļuvis produkti un risinājumi, un trešais - berek pārvaldība. Berek savā 17. oktobra kopējā pozīcijā jau pauta savu atbalstu tam, lai e, novērstu šķēršļus pārobežus pakalpojumu sniegšanai ES. Neat, e, mūsu neatkarīgā iestāde pauda pārliecību, ka šāds mērķis var tikt sasniegts, izmantojot vienkāršu pieeju, kas nodrošina gan paredzamību, gan arī juridisko drošību. Un mūsu mm, ierosinājums iet uz to, ka vajadzētu harmonizēt, veikt harmonizēt ieviešanu, un tas arī saskan ar Berek iepriekš veikto darbu. Patiešām eh, vienots veids, vienota pieeja palīdzētu nodrošināt eh, līdzsvaru un ņemot vērā šādu atļauju mm, režīmu, un tad mazie operatori varētu piekļūt tirgumu, un no otras puses būtu apmierināta arī nepieciešamība veikta pamata tirgus monitoringu, jeb uzraudzību. Un, un nākamajos mēnešos uzsāksim darbu pie tā, kas saskan arī ar ideju, kas parādījās ITRE eh, ziņojuma projektā, un mēs patiešām varam šo procedūru noteikt, nosakot noteiktu formu. Un mēs šo priekšlikumu jau 2016. gadā sagaidām tā, lai veicinātu pašreizējo leģislatīvo procesu. Runājot par pieejas produktiem un risinājumiem, Bereksi paudis savas bāžas attiecībā uz pieeju, kurā būtu noteiktas preferences, vairāk tirdzniecības risinājumiem, kur būtu eh, noteikti te, konkrētas tehniskās specifikācijas kādam vienotam, um, vienotai struktūrai par labu. Un Mums ir jāievēro komerciālās vajadzības un jāņem vērā tas, ka visu laiku notiek pastāvīgā attīstība. Mēs arī ar gandarījumu redzam itres ziņojumu projektā teikto. Mēs vēlamies regulātoru labās prakses attīstību un uh, vairumu tirgotāju pieeju. Nu, mēs varēsim tad arī atspoguļot eh, vajadzības, kādas ir operatoriem un klientiem, un tā, lai tehniskās informācija arī varētu tikt atspoguļot, atspoguļot tirgus attīstību. Runājot par Bereku kā tādu, Bereka struktūra tika ļoti rūpīgi veidota tā, lai nodrošinātu neatkarību un jebkādas ja izmaiņas, kas eh, tas tiek veikt, lai, lai uzlabotu tā darbību, tas būtu jāveic ļoti uzmanīgi. Un tas arī Eiropas parlamenta ziņojumā par Berek novērtējumu tika minēts, un mēs eh, atbalstām in, itras eh, atzinumu, mm, lai nodrošinātu Berek stabilitāti un turpmāk attīstību. Šāda vīzija ir arī uh, Mm, vienkāršojusi ziņošanas procedūru un, nu, lai šī procedūra veikli darbotos, tas ir arī paredzēts saistībā ar atļaujām. Un šobrīd es varu teikt, ka par nelaimi neviss tā notiek Eiropas Savienībā. Un tagad noslēgumā es vēlētos teikt to, ka Bērek ir apņēmības pilns kopā strādāt ar visiem institucionālām interesētajām pusēm, tā lai uh, izstrādātu galīgo regulu, kura īstenotu ilgtermiņa mērķus, tajā pašā laikā neapdraudot regulātora pamat ietvaru. Lielas paldies! Muchas eh, gracias! Lielas paldies! Paldies eh, Kanelus kungam, Berek priekšsēdētājiem, un tagad došu vārdu Gamardelas kungam, kas ir etno valdes eh, priekšsēdētājs. Mm. Priekšsēdētājs kundze. Es pateicos par doto vārdu, godātie klātesošiem, dāmas un kungi. Paldies par iespēju izteikties šajā ļoti būtiskajā uzklausīšanā. Eiropas parlaments ir Eiropas pilsoņu mājas, un tāpēc tās ir arī mūsu mājas. Uh, jebkādās debatēs iesaistoties, mēs jūtam, ka ir iespēja uh, saklausīt uh, Eiropas iedzīvotāju viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā. Runājot par Eiropas telekomunikāciju nozari, ir nepieciešams uh, noslēgt uh, esošo lejupslīdi un uzsākt uh, augšupēju. Es domāju, mūsu pamatmērķis ir skaidrs. Mums ir nepieciešama lielāka paredzamība, un šajā ziņā mēs piekrītam Berek pārstāvim. Nepieciešama juridiskā paļāvība, skaidrība gan mums, gan klientiem. Tiem ir jābūt pamatprincipiem, kas, kam būtu jāvada jebkādas jaunas likumdošanas veidošanas procesi ņemot vērā jaunu spēlētāju ienākšanu tirgū, ir jāpielāgo politika tirgumu, kas mainās un kas ir mainījies, un nevajadzētu koncentrēties uz tirgu, kāds tas ir bijis pirms 15 gadiem. Režīmam ir jābūt um, pietiekam elastīgam, lai ņemtu vērā esošās izmaiņas. Visa pasaule attīstās šajā virzienā, un arī mums tas ir jādara. Mums ir jāstrādā konstruktīvi visa likuma izstrādes procesa laikā ar Eiropas parlamentu padomi un komisiju. Esmu pārliecināts, ka šajā asamblējā leģislatīvās diskusijas var nonākt pie labiem rezultātiem, un rezultāti būs labi, jo sevišķi Eiropas iedzīvotājiem, lai sasniegtu mērķus, kādi ir paredzēti digitālajā dienas kārtībā. Un esmu pārliecināts, ka varēsim visu uh, sasniegt sevišķi, kas attiecas uh, uz spektra politiku. Paldies arī visiem referentiem, jo mums ir būtiski nodrošināt uh, tiesisko drošību un skaidrību, lai būtu pārliecība par nākotni. Sakām, ka Eiropai ir jābūt ambiciozai. Šobrīd Eiropa atpaliek no citiem reģioniem. Priekšlikums eh, var tikt interpretēts kā izaugsmes instruments. Mēs eh, varēsim spriest par to, vai šī pakotne būs pietiekami efektīva, lai stimulētu izaugsmi. Mēs vēlētos aicināt eh, jūs ieņemt pareizo nostāju, lai veicinātu izaugsmi un lai tā būtu arī dzen tālredzīga un videi draudzīga. Ir nepieciešams skatīties gana tālu nākotnē, ņemot vērā to, ka ātra pieeja internetam ir modernas digitālās ekonomijas pamatā, ekonomikas pamatā. Viedtīkli E-izglītība, e-veselība un citi instrumenti ir ļoti būtiski, un varu vēlreiz atgādināt, ka Eiropa šajā ziņā atpaliek no citiem reģioniem. Pētījumi šajā jomā atspoguļo to, ka investīcijas telekomunikāciju jomā ir samazinājušies par 2% gadā aptuveni pēdējo 5 gadu laikā. tajā pašā laikā tirgus attīstība ir virzījusies uz priekšu. Tirgu var raksturot ne tikai ar daudzveidīgu spēlētāju līdzdalību, bet arī ar lielām, lielu interneta kompāniju pārstāvniecību. Pašreizējie noteikumi nav pielāgoti pašreizies konkurences apstākļiem. Mums ir nepieciešams eh, atspoguļot uh, centienus uh, un progresēt uh, ar jauno likumdošanas aktu palīdzību. Jānodrošina tas, lai regula būtu instruments, kas palīdzētu doties vēlamajā virzienā, nodrošinot uh, patērētāju aizsardzību un nodrošinot efektīvus telekomunikāciju un interneta pakalpojumus. Tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka pašreizējā komisijas priekšlikumā ir arī zināmi trūkumi. Nevajadzētu turpināt tādu situāciju, kurā patērētājiem nav nekādu tiesību, kas attiecas uz interneta pakalpojumiem, kas attiecas uz caurskatāmību, atvērtību, nediskriminēšanu, portabilitāti, kā arī atbilstības procedūrām un citiem jautājumiem. Uh, Tas atbilst arī eh, servisu um, nodrošinātājiem šajā tirgu. Mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienības ekonomiskie spēlētāji darbotos uh, vienlīdzīgā un godīgā vidē. Un visbeidzot par uh, pašreizējo institucionālo ietvaru, es uh, vēlos teikt, ka jebkāda veida informas, ja, ja kāda veida reformas šajā jomā būtu jāveic tā, lai panāktu sabalansētu rezultātu. Dažkārt sadarbība starp komisiju un citiem partneriem bijusi pārāk lēna un radījusi tiesisko nedrošību. Un ir skaidrs, ka juridiskā nedrošība ir pēdējais, kas mums vajadzīgs. Tāpat jāizvairās no iespējamās tirgus uh, kropļošanas nevajadzētu pieļaut šādu situāciju. Noslēgumā vēlos teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam vispārēju telekomunikāciju ietvara pārskatīšanu, lai pielāgotos pašreizējām vajadzībām, taču izmantosim šo iespēju sadarbības eh, izpratnē, lai eh, kopīgi darbotos eh, risinot problēmas, kas pašlaik rodas šajā nozarē. Paldies! Eh, please, eh, Mr. Paldies, tagad došu vārdu Vičerču kungam. Um, thank you, um, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie itre komitejas locekļi. Um, I'm conscious that the proposals on... Es apzinos, ka priekšlikumi par piekļuvas uh, produktiem ir biežāk iekļuvuši, ir e, retāk iekļuvuši mediju uh, virsrakstos nekā, piemēram, viesabonēšana un citi jautājumi. Bet mums tas šķiet ārkārtīgi svarīgs jautājums, un tādēļ es gribēju arī pastāstīt mūsu viedokli par komisijas priekšlikumu. British Telecom sniedz pakalpojums aptuveni 170 valstīs Mēs uh, veicam diezgan daudz investīciju, uh, arī, uh, piemēram, ievelkot uh, optiskās šķiedras tīklu. Uh, tam tiek atvēlēti arī vairāki miljardi Lielbritānijā, un tāpat arī maksājam lielu naudu, lai varētu parādīt sporta spēles un tam līdzīgi. Mēs uh, sniedzam pakalpojumu arī lielā, pakalpojums arī lielākajiem uzņēmumiem gan Eiropā, gan pasaulē. Un īstenībā runāt par piekļuvi, nu, tas varētu būt galvenais akcents, kas būtu izceļams arī komisijas priekšlikumā. Par ko mēs te īsti runājam, par kādiem pakalpojumiem un par kādiem patērētājiem? Mēs uh, sniedzam pakalpojums starptautiskā līmenī, korporatīvajiem klientiem. Uh, šis attēls uh, ilustrē to, cik daudz uh, ir mūsu klientu un kādi viņi ir. Un tādi standartizēti piekļuvs produkti, kas domāti individuāliem patērētājiem, nav īsti attiecināmi uz mums. Uh, Jāsaka, ka, piemēram, viņu skaitlis nav tik liels, bet 40% eh, no nodarbinātības un 50% no ieņēmumiem ir pateicoties tieši šiem lielajiem korporatīviem klientiem. Protams, daudzi no klientiem vēlētos vienu operatoru, bet bieži vien tā nav vienīgā praktiskā izvēle. Kādēļ tā uh, nav uh, praktiska iespēja? Daļēji tādēļ, ka ir lielas atšķirības uh, piekļuvas produktu vidū Eiropā. Ja šeit atkal ir kārtējais attēls, jūs varat redzēt, kādi produkti kādās valstīs tiek piedāvāti un kāds arī ir regulējošais ietvars. Komisija citreiz ir kritizēta par to, ka tā nav pietiekami labi argumentējusi problēmas esamību, bet mums šķiet, ka ir pietiekama argumentācija. Jāsaka, ka uh, ir daudz problēmu, tā tad uh, ir augstas cenas, nav pietiekami laba pārklājuma, un tas, protams, nāk par ļaunu patērētājiem. Mēs pie, lū, piedāvājam uh, vienkāršot atļauju izsniegšanas procedūru, bet tā nav pati galvenā barjera. Ir jādomā par piekļuvas regulējumu. Es domāju, tas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas šeit būtu jāizceļ. Ir uh, jāizveido uh, atbilstīgi vairuma tirdzniecības piekļūs produkti, komisija nosauca vairākus eternetu, iznomātos tīklus, bits traumēšanu un ir jāgarantē arī uh, likumdošanas aizsardzība, lai būtu caurskatāmība un nediskriminācija. Protams, jābūt arī konsekvencei dalībvalstu starpā. Mēs, protams, augstu vērtējam to, ko dara Bērēka komisija un parlaments, lai varētu garantēt harmonizāciju, bet joprojām mēs runājam par 28 regulātoriem. Un tirgus ir visai fragmentēts. Tādēļ ir nepieciešama konsekventa pieeja. Ja jūs piedāvājat pakalpojums arī ārpus Eiropas Savienības vai visā Eiropas Savienībā, ir patiešām Eh, ļoti grūti eh, izveidot pasīvu infrastruktūru visās vietās. Tādēļ arī ir aktīvāk jāsadarbojas ar pētniecības jomu. Ja mēs runājam par virtuālajiem produktiem, fiziska piekļuve nevienmēr ir atrisinājums. Mums eh, tādēļ ir jādomā arī par virtuālo produktu pieejamību. Mēs ļoti labi sapratam, kādēļ Berek un citi saka, ka ir uh, jāpiešķir prioritārs status tomēr ne virtuālajiem pakalpojumiem, bet mums ir jādomā par virtuāliem piekļuvus produktiem un to vienkāršāku izmantošanu un biežāku izmantošanu nekā līdz šim. Rezumējot, es varu teikt, ka mēs eh, lielos vilcienos atbalstām komisijas priekšlikumu, it sevišķi tās nodaļas, kas skar piekļuvi internetam. Mēs domājam, ka daudzus no priekšlikumiem var pieņemt, nevis noraidīt, un uzskatām, ka parlamentam pārskatot eh, nākamo likumdošanu vajadzētu to ņemt vērā. Protams, Ir jāuzlabo pakalpojumi tiem uzņēmumiem, kas sniedz tādus visā Eiropā. Tas varētu arī veicināt ekonomisko izaugsmi. Ir jau veiktas aplēses, ka tas varētu nest papildus 50 miljārdus eiro gadā. Un, protams, būs arī vēl tādi netiešie efekti, kas varēs garantēt papildus vērtību. Paldies! Eh, se abre ahora el turno de preguntas, empezando. Paldies, tagad varam pāriet pie jautājumiem un atbildēm. El comité de las regiones nos tiene también. Kas vēlas izteikties? Vai ir kāds no deputātiem, kas vēlas lūgt vārdu? Varbūt eh, no ARD kolēģis, eh, varbūt no reģionu komitejas? Katrīna. Paldies, Pīlāra. Runājot par vienotu atļauju, izteikšos pavisam īsi, jo. Uh, neatradu nevienu, vadot konsultācijas, kuri atbalstītu komisijas priekšlikumu pašreizajā versijā. Es vairāk eh, runāju, vairāk dzirdēju runājumu par atkārtošanos un sarežģītību. Pie tam es domāju, ka Bēreks ir nācis klajā ar priekšlikumiem, ar šo vienkāršotu anketu vai formulāru. Es domāju, ka tas ir tāds virziens, kas varētu būt labs meklējot vienkāršošanu un eh, rodot konkrētu harmonizācijas formu. Runājot par eh, pieeju produktiem un harmonizāciju, es Domāju, ka reizēm šādi risinājumi ir eh, interesanti un labi un reizēm vienīgā iespēja, bet šķiet, ka te runa ir par mazāku skaitu gadījumu, un es nesaprotu, kāpēc komisija ir izvēlējusies vispārināt tik tālu šo risinājumu, lai to padarītu par sistemātisku alternatīvu. Līdz ar to man ir divi jautājumi pašreizējā likumdošana, vai tad neļauj jau eh, regulātoram izmantot šo risinājumu, ja tāds ir atbilstošs, un kāpēc ir šāds uh, ierobežojumi valstu regulātoriem manevrēt, un te ir tāds uh, slikts signāls nosūtīts attiecībā uz investīciju apmēriem, mērogiem. Attiecībā uz BEREK strādāju ar kolēģi Sedo pie ziņojuma, kas tika skatīts, par to notika balsojums plenārsēdē, tur ir rasts labs eh, līdzsvars, un es domāju, ka pārvaldības eh, ziņā tā varētu būt uzlabojama un pilnībā piekrītu Pilārai Delkastiljo referentai. Priekšsēdījā izvēla uh, locekļiem, var runāt par ilgumu, runājot par biroju bija runa par tā integrēšanu DJ Connect. Manuprāt, tās nav pieņemams priekšlikums, un tad, nu, te ir drīzāk centieni stiprināt bereka neatkarību no valstu regulātoriem un Eiropas institūcijām. Tā nu es domāju, ka viedoklis kādu ja skatu punkts, kādu parlaments ir meklējis savās debatēs, šķiet ir atbilstošāks, un es vēlētos iepazīties ar mūsu paneļa dalībnieku viedokli par šo tematu. Eh, diputados y luego en la última eh, fase vamos con, con las preguntas. Vai. Vēl kāds vēlas izteikties? Protams, mēs varam dot uh, vārdu arī vēl citiem, ja deputāti vairs nevēlas neko teikt. Es arī vēlēšu šo to piemetināt. De la comisión. Bueno, por lo que se refiere a BEREC, por empezar por. Varbūt pieskāršos vairākiem aspektiem, kas nav izcelti komisijas priekšlikumā. Bet atsaucoties uz Trautmans kundzes teikto, tiek runāts par Bereka neatkarību. ņemot vērā gan dalībvalsts, gan uh, ES institūcijas. Komisijas priekšlikums īstenībā atbilst maniem priekšstatiem. Tiek piedāvāts Berek padarīt par spēcīgāku organizāciju, un Berek pārstāvs jau pirms tam teica, ka dalībvalstu regulatori ir uh, jāapgādā ar pietiekami homogēnām kompetencēm, lai viņi varētu piedalīties uh, bērek lēmumu pieņemšanā. Ir regulātori, uh, kas nav atbildīgi par to, par ko ir atbildīgs bērek, un šeit rodas, zinām, asimetrija par piekļuvs produktiem. La señora Trotman que yo me he encontrado muchísimas eh, más personas. Eh. Atsaucoties uz Trotmans kundzes iepriekš teikto, esmu tikusies ar ļoti daudziem cilvēkiem no dažādām informācijām, kas ikdienā strādā pie tā visa, un daudzi no viņiem kritizē komisijas priekšlikumu diviem eslu dēļ pirmām kārtām. ir vēlme par prioritāru uzskatīt tādu produktu, kas īstenībā pilnībā neatbilst galvenajām uh, nacionālo tirgu vajadzībām. Bet uh, ir arī dzirdēts, ka par šo iniciatīvu nav noticis pietiekam daudz diskusiju. Nav bijušas arī konsultācijas ar sabiedrību, lai iepazītos ar dažādiem redzes leņķiem. Līdz ar to varētu uzskatīt, ka priekšlikums nav pietiekami nobriedis. Es piedāvāju svītrot 19. pantu, ņemot vērā interneta piekļuvis nosacījumus. Man šķīta. ka vajag apiekt, cik jēgpilni ir šie pakalpojumi, vai tie patiešām atbilst pieprasījumam. Mums vajadzēja izvērtēt produktu kvalitāti. tiek strādāts pie ietvara direktīvas IKT jomā. Varbūt 2016. Eh, gada jūlijā tā jau būs gatava un iespējams tad mēs varēsim eh, šo jautājumu izskatīt, veicot arī eh, pārskatīšanas procesu. Uzklausīju kungu no British Telecom. Es, protams, saprotu, ka viņš vairāk vadās pēc uzņēmējdarbības interesēm. Es domāju, ka piekļuvs produktu procedūras vienkāršošana noteikti uzlabos piekļuvu internetam. Bet interpretācijas ir atšķirīgas. Nav pārāk liela entuziasma iekļaut šos uh, piekļuvs produktus uh, likumdošanas aptvērumā. Tātad katram sektoram un katrai valsts ir savs intereses un jādomā, kas, uh, kurš no pakalpojumu veidiem tam atbilst visvairāk. Nu, viss atkarīgs ir no tā, ar ko jūs sarunājaties, ar ko jūs sadarbojaties. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams pamatīgāks debats par šo jautājumu. Savādāk Visi uh, mēģinās aizstāvēt tikai savas intereses, katram būs uh, savs viedoklis, un tad viss uh, tirgus kļūst pārāk fragmentizēts. Tādēļ, protams, ir uh, jāpagaida vēl kāds būs uh, diskusijas nākums, bet es piedāvātu uh, Diskusijas tomēr organizēt vēlāk, sasaistot tās ar uh, e, ietvaru direktīvas pārskatīšanu. Nu, protams, debats varētu organizēt ātrāk, tālāk vienota atļauja izsniegšana. Tā ir vērtīga procedūra, ir e, joprojām daudz atšķirību, tādēļ jābūt šādai vienotai e, atļauju procedūrai. Uh, Protams, dalību valsts ir atšķirīgas, tur varētu būt e, dažādas prasības. Tas visu tikai sarežģīs un e, laupīs direktīvai tās efektivitāti. Es gribētu, lai atļauju izsniegšanas procedūra būtu vienkāršāka. Tādējādi E, pakalpojums varētu sniegt tādā konsekventākā veidā, tas e, ļautu optimizēt procesu, ietaupīt izmaksas un es e, labi saprotu komisijas nospraustos mērķus, bet izvēlētā pieeja ir ārkārtīgi piņķerīga. Mēs gribam to vienkārši optimizēt un vienkāršot. No, no habido, pero sí que me gustaría. Vai nav uh, jautājumu nevienam? Nav, man īsti arī pašai nav neviena jautājuma, bet es gribēju, lai mūsu viesi varētu papildināt mans teikto ar komentāriem. Paldies! Es varu tikai paust savu gandarījumu saistībā ar Trautmanskundzes jautājumu. Nebūtu atbilstoši atgriezties pie Bereka nostājas, kas ir ļoti skaidri. Protams, mēs uzskatām, ka vienkāršotu formulāru pastāvēšanu tieši vienkāršotu sistēmu un mēs uh, uzskatām, mēs piemērojam principu, ka ja kaut kas nav salauzts, tad tas nav jālabo un mēs šādu pieju izmantojam, uzpratā ir vienkāršāka salīdzinājumā ar. Uh, citām pieejām un runājot par harmonizēšanu, Bērek atzīst to, ka operatoriem jānodrošina tiesības piekļūt augstas kvalitātes produktiem, bet mēs nepiekrītam principam, ka ir jau gatavi risinājumi jāpiemēro, un kā jau jūs minējāt, ir nepieciešama elastība pielāgot produktus katram tirgum, kā jūs zināt, 28 valstīs ir dažādas tirgus struktūras un operātoru tirznieciskās prerogatīvas, kas atšķirās, un mēs tagad uh, mums nav pierādījumu, ka tirgū būtu kādas grūtības, lai ieviestu risinājumu, mm, vienu risinājumu, kas darētu visiem. Un, ja tirgū ir kādas grūtības, tad mums ir tehniskie un juridiskie līdzekļi, lai, to, lai tās risinātu. Runājot par Berek darbību, mēs esam gatavi uh, dalīties eh, labajā regulatīvajā praksē. Un runājot par pēdējo aspektu, kas saistās ar Bereka pārvaldību, mēs vēlamies nodrošināt eh, Bereka neatkarību ne tikai attiecībā pret ieinteresētajām pusēm, bet arī pret valstu regulātoriem. Un runājot par jūsu uh, priekšlikumu par eh, Bereka eh, izpildu direktora iecelšanu, ko veiktu locekļi, tas ir ļoti interesants priekšlikums un varu jums apliecināt, ka nākamās nedēļas eh, plenārsēdē, kas notiks Budapeštā, mēs par to ar kolēģiem runāsim. Paldies, vai vēl kāds komentārs? que está en el siguiente panel. Vamos a tener un poquito. Vēl divi cilvēki vēlas izteikties, bet tie ir nākamā paneļa runātāji. Domāju, ka varam būt elastīgi. Daudz jautājumu izskat, izskanēja, došu jums vārdu, bet pēc tam turpināsim ar nākamo paneļa diskusiju un beigās, ņemot vērā to, ka mums būs gana daudz laika, iespēju robežās, atvēršu diskusiju pēc komisijas uzklausīšanas. Un tad, nu, visi varēs izteikties un piedalīties diskusijā. Varēsiet tad paust visas savas idejas, apsvērumus un domas. Runājot par piekļuves produktiem, došu jums vārdu, lai varat izteikties, un pēc tam ķersimies pie nākamā paneļa. Gambardēlas kungs, jūs vēlaties izteikties? Es pavisam īsi izteikšos, un pēc tam ļaušu runāt kolēģim. Pirmkārt, es domāju, ka tā ir svarīga lieta, un te es atkārtošos, ka mēs esam apņēmušies strādāt konstruktīvi Un ir ļoti svarīgi, lai būtu dialogs starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, un ja tiek rasts pozitīvs e, kompromisa risinājums, tad mēs, tu, mēs to skatītos ļoti pozitīvi. Mums ir ļoti svarīga viena lieta, un jūs to arī atzīmējāt, centieties vienkāršot, un tikai Stiljo kundze to teica, mēs nevaram veikt vienkāršošanu, ieviešot vairāk noteikumu. Un, uh, Te mēs runājam par atļaujām, produktiem, bērek un par vienkāršošanu. Eiropas e, sistēma ir visarežģītākā pasaulē, un mēs esam visregulētākais reģions e, pasaulē. Mums ir jāsamazina e, sarežģītība, neskaidrība, nedrošība. Mums šī nedrošība ir jāmazina, jo mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgi regulātoriem. Un mums bija ļoti, tika pieņemta rekomendācija pēc diviem gadiem saistībā ar elastību. Un tagad mēs vēlētos arī redzēt, ka šī rekomendācija tiek arī ieviesta uh, re, no regulātoru puses valstu līmenī. Mums vēl ir divas īsas uzstāšanās. Skots Markus runās, bet pirms viņa vēl Torija. Paldies, ka devāt man iespēju jūs uzrunāt. Es domāju, ka ļoti būtiski paturēt eh, prātā, ka pašreizējais eh, regulatīvais modelis eh, Eiropas ietvara kontekstā sniedz vislielākos guvumus globālā kontekstā Eiropas patērētājiem. Jūs saprotat, ka ir arī augsta līmeņa investīcijas un citās pasaules daļās mēs redzam varbūt lielāku kapitāla ieguldījumu, taču ne lielākas investīcijas tīklos pārsvarā tiek izmantot līdzekļi dažādu veidu subsīdijās, kas nav saistītas ar apriekošanu, piemēram, optiskās šķiedras eh, ieviešanu un tam līdzīgiem jauniem vedumiem. Tādas eh, neatkarīgas iestādes kā ITU, OECD un komisija ir skaidri parādījusi, ka, skaidri parādījušas, ka Eiropas patērētāji vēlas eh, lielāku ātrumu, inovatīvāku piedāvājumu un citus eh, uzlabojumus, kas nozīmē to, ka Eiropas mājasemniecības vairāk izmanto plaķoslu, kamēr eh, citās pasaules eh, daļās šī tendence varbūt nav tik izteikta salīdzinājumā ar jaunāko statistiku. Līdz ar to ir ļoti būtiski ieguldīt darbu labi funkcionējošā regulējumā, kas ir balstīts uz ekonomiskajiem principiem. ir jāizvairās no vājajām vietām un sastrēgumiem ekonomikas, no ekonomikas viedokļa. Būtu jāsaglabā pamatelementi kompetences un stabilitātes un inovāciju veicināšanai, kā arī alternatīvu operatoru līdzdalībai tīklu investīcijās. Šāds konkurences modelis atspoguļojas Eiropas parlamenta pētījumā ITRE komitejas eh, kontekstā par līdzīgu tēmu, un tas atspoguļo to, ka nav īpašas ietekmes eh, vienā vai otrā pusē, runājot par šīm investīcijām. Tādēļ mēs vēlētos piedāvāt eh, svītrot 18. pantu un 38. apsvērumu punktu regulas projektām. Mēs pilnībā piekrītam iepriekšējiem runātājiem, runājot par to, ka ir steidzama situācija un harmonizēšanas nepieciešamība biznesa jomā. Sevišķi atsevišķu produktu sakarā, kas attiecas uz konkrētajiem pakalpojumiem. Šī ir joma, kurā vienotais tirgus varētu veicināt lielāku ekonomisko izaugsmi veicinot um, Eiropas uzņēmumu produktivitāti un efektivitāti visā Eiropas Savienībā. Tādēļ mēs uh, piedāvātu saglabāt to, kas ir aprakstīts uh, priekšlikumā par, uh, par piekļuves produktiem. Šie ir uh, papildinājumi, kas ir nepieciešami konkrētajiem lietotājiem, bizneslietotājiem, uzņēmumiem, administrācijai. Mēs eh, stingri iestājamies par eh, stipru un neatkarīgu bereku iestādi. Mēs uzskatām, ka nepieciešams saglabāt līdzsvaru varas sadalījumā, un mēs uzskatām, ka pašreizējais eh, pilnvaru sadalījums starp komisiju un pārējām institūcijām ir ļoti labs. Mēs uh, atbalstām referents priekšlikumu šajā sakarā. Tāpat mēs atbalstām harmonizētu un vienkāršotu režīmu un piekrītam referentu piedāvātiem grozījumiem. Paldies, Markusa kungs! Paldies! Esmu WIK direktors un es vēlētos izteikties par autorizācijas jautājumiem. Uh, Mēs runājam par atļauju izsniegšanu, par eh, vispārīgas nozīmes pakalpojumiem. To diskusijās nevajadzētu aizmirst, bet tas ir daudz vienkāršāk nekā komisijas piedāvājumā teikts. Ja mēs runājam par atļauju direktīvu un uh, vispārīgās intereses pakalpojumiem, uh, tas viss jau ir regulēts un ir uh, parauga prakse, ko ir atzinusi Bērek, un uh, mazos operators nevajadzētu uh, piespiest šeit. Uh, iema veikt iemaksas, bet to noteikti nevajadzētu aizmirst. Un es gribēju arī visus uzteikt par konstruktīvām diskusijām. Then, no, uh... uh Lies paldies! Mēs tagad varam pāriet uz uh, trešo paneli - spektrs. Pirmā ir Nikola Franka. Vārds jums. Paldies, paldies arī par aicinājumu piedalīties. Um, šīs dienas eh, uzklausīšanā. Mēs eh, tātad pārstāvām eh, publisko pakalpojumu mediju organizācijas visā Eiropā un 56 dalībvalsts ir mūsu vidū. Runājot par spektra noteikumiem regulas priekšlikumā, es vēlētos izmantot izdevību atgādināt jums par um, lielo lomu, ko spēlē spekt radio spektrs radio un televīzijas pārraidē. Uh, Ir nepieciešams ievērot uh, saistības, kas uh, nozīmē visu patērētāju vajadzību ievērošanu, nodrošinot ar um, apraidi. Eirobarometra statistikas uh, dati liecina par to, ka 46% Eiropas Savienības mājasemniecību ir neatbilstošā situācijā šobrīd, kas nozīmē to, ka Šie skaitļi ir pietiekoši iespaidīgi. Eiropā ir vairāk nekā 2000 uh, televīzijas kanālu, kas uh, ir ļoti nozīmīgs skaidrs, skaitlis. Tāpat um, gandrīz 15%, gandrīz 50% ir uh, valsts kanāli un pārējie ir vietējie reģionālie kanāli. Uh, Ir viens būtisks trūkums eh, regulā, viena būtiska problēma, un runa ir par 2009. gada elektrokomunikāciju pakotni un jauno regulu, kurā tātad būtu lietas, kas būtu jākonkretizē. Mēs uzskatām, ka telekomunikāciju pakotnes principiem būtu jāsaglabājas, un kas attiec uz spektra politiku, telekomunikācija pakotne skaidri paziņo, ka šeit runa ir par publiskām eh, publisku preci, kas uh, ir ar uh, sociālu ekonomisku pievienoto vērtību. Ir jāņem vērā, protams, arī kultūra atšķirības un mediju daudzveidība un plurālisms. Visi šie aspekti ir jāņem vērā regulā. Mūsuprāt. Tāpat ir vairāki būtiski aspekti, proti spektra īpašā loma televīzijas un radio pārraidē, kas ir jāatzīst un jāuzsver, un ir nepieciešami atbilstīgi grozījumi 17. apsāruma punktā šajā sakarā. Otrais jautājums būtu par to, ka gan dalībvalstīm, gan parlamentam būtu jāturpina iesaistīties Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz spektra politiku. Lēmumi par uh, harmonizētu spektru ir politiski, politiski lēmumi, un tiem ir jāiesaist Eiropas Savienības likumdevēji. Uh, atsaucas uz 8. un 9. tiesību akta pantu skaidrotu spektra jēdzienu šajā kontekstā, kurā ir jāpaturprātā tas, ka neviens cits lēmums, izņemot Ethernet 800 MHz um, joslu uh, nav pieņemts uh, šajā sakarā. Pašreizējais spektra izmantojums būtu jāuzskata, būtu jāpārskata pirms uh, lēmumu pieņemšanas procedūrām. Tāpat valstu iestādēm būtu jāņem vērā pašreizējā un ieplānotā joslu izmantošana. Proti, vai joslas jau ir pietiekami izmantotas, kas ir ļoti būtisks aspekts, un tāpat būtu jāņem vērā tirgus pieprasījums. Es, piemēram, varu šeit minēt to, ka automātiski nevar pieņemt to, ka plašāks spektrs joslai vienmēr ir pareizi atbildi uz lielāku uh, piekļuvi, ir jāņem vērā pakalpojumi, kas tiek saņemti iekštāpās, kā piemēram fiksētā josla salīdzinājumā ar uh, bezvadu internetu. Ļoti daudz cilvēku izmanto 3G vai 4G, um, taču drīzāk cilvēki varētu izvēlēties bezvadu internetu šo pakalpojumu vietām. Tāpat um, ir jāapzina pašreizējie lietotāji, kāda ir radio spektram. Nav nekāds jaunums, taču ir jāpaturprātā, ka spektra politika ir politiski lēmumi, un runa te ir arī par tehniskām lietām, ne tikai politiskām lietām. Tātad šie abi principi jāpatur prātām. tādas situācijas, kurās varētu būt uh, kāda interferences starp spektra lietotājiem būtu uh, jālabo, no tādām būtu jāizvairās, būtu jāievēro pamatprincipi regulatīvajā jomā, un tas būtu jādara arī valstu iestāžu līmenī. Tātad uh, telekomunikācija pakotnes principiem būtu jāpaliek spēkā, ņemot vērā radiospektra kultūrālo, ekonomisko un sociālo pievienoto vērtību, kā arī uh, jāatzīst īpašā radio un televīzijas eh, pārraides eh, loma un ir jāpiedalās gan dalībvalstiem, gan parlamentam lēmumu pieņemšanas procedūrā un ir jāņem vērā visas izmaksas, kas ir saistītas ar uh, šiem procesiem, tāpat arī eh, potenciālā interference būtu viens no problemātiskajiem aspektiem, kas jārisina. Paldies. Eh, muchas gracias, eh, Nikola. Tenemos ahora. Lielas paldies, Nikola. Un tagad Lodānu kungs varēs uzstāties. Viņš ir spektra politikas un projektu viceprezidents Deutsche Telekom. Lielas paldies par iespēju paust savu viedokli par spektru politiku. Mēs atbalstām vienoto tirgus regulu saistībā ar vienotu spektru politiku. Tas ir ļoti svarīgi mobilai industrijai un tas nozīmē, ka tas ir svarīgi arī mūsu patērētājiem un pilsoņiem, tā lai nebūtu pārāk liela uh, Mm, fragmentācija Eiropas Savienības 28 valstīs. Pašreizējā situācija traucē investīcijas bezvadu infrastruktūrā un um, traucē Eiropas um, operatoriem konkurēt ar, piemēram, ASV operatoriem. Un priekšlikums ir būtisks solis, lai to mainītu. Kopīgs regulējums Eiropā un uh, fragmentācijas pārvarēšanu. Un tepat varētu būt vēl lielākas ambīcijas un nu, noteiktas konkrētas vadlīnijas valstīm. Deutsche Telekom aktīvi darbojas dažādās valstīs un saskarās ar dažādām grūtībām, izstrādē un formātu dažādībā. Telekomunikācija, Deutsche Telekom atbalsta, lai to, lai nebūtu diskriminācija lai jaunie operatori varētu nākt, bet tā, lai netika di diskriminēti arī pastāvošie operatori, un to var darīt tikai balstoties uz drošības principu ievērošanu. Izsoles nevar tikt izmantotas, eh, lai izsaimniekotu valsts līme līdzekļus un. Telekomā atbalsta itra priekšlikumu ieviest. Ja Eh, termiņu, ne mazākā 30 gadi un spektru mm, tirzniecībā un izīrēšanā, tādējādi tikai iegūs. Pakalpojuma neutralitāti arī atbalstam, bet jautājums par spēju līmeni vienas frekvences joslām un to gan nevar pieņemt. To vajadzētu atstāt biznesa spēlētāju uh, rokās. Deutsche Telekom arī atbalsta komisijas nodomu atvieglot mm, regulatīvo nastu, un, protams, tas ir ņemot vērā tiesības spektru izmantot atbilstoši. Vēl papildu komentārs par mm, mediju uzņemšanu, un mēs dzirdējām šo aspektu par it kā esošo konfliktu. Turpmāk mobilo datu tīkli arī spēlēs svarīgu lomu, un turpmākie gadījumi arvien vairāk balstīsies uz uh, pieprasījumu, un datu saņemšana ir arvien mobilāka, un tas arī pārraidītājiem ir jāņem vērā un jāspēj uh, pārvaldīt plūsmu. Runājot par harmonizāciju un Un te ir jāskatās ļoti uz mobīlo izmantošanu. Runājot par interferenci, jā, līdz primārā izmantošana un uh, piešķiršana nav iespējama. Šī josla ir jādod mobilajiem operatoriem, lai atbilstu pieprasījumam, kas var tikt pamatots. Runājot par turpmāko konverģēto izmantošanu, mums jāieklausās. Ja klientos un jāizveido pēc iespējas liederīgāka sistēma bez kādiem aizspriedumiem. Un kopumā vienotā tirgus eh, regulas priekšlikums ir labs pamats tirgumu un spektra izmantojumiem un ar pielāgojumiem un izmaiņām. Tas varētu būt ļoti veiksmīgi Eiropai. Paldies! Thank you, thank you. Paldies! Lies, paldies! Un tagad vārds Pagoro, Pagorela kungam, kas ir Telekom Paritek pārstāvis. This, uh, this to, uh... Vēlējos pateikties par šo iespēju. Where we are in terms of, uh, uh, of the usage of the radio. Um, lai varētu runāt par uh, spektra jautājumiem Eiropā. Uh, Parlaments ir darījis ļoti daudz, uh, sniedzot informāciju uh, par to, cik spektrs ir svarīgs un, protams, jādomā arī par labāku pieeju radiospektram. Bet kas notiek tieši šobrīd? It seems to me the, the, what we aim at, the, the existence of a vienots telekomunikāciju tirgus Eiropā ir mums ir jāsaprot, vai tas ir pietiekami daudz apspēlēts uh, pašreizējos priekšlikumos. Jāsaka, ka cenas mobilo sakaru izmantotājiem Eiropā ir visai zemas salīdzinot ar uh, situāciju kopumā šajā kontinentā. Uh, Ja mēs uh, tā rūpīgāk papētām, kas notiek bez vadu savienojuma nozarē, tad jāsaka, ka Eiropa tomēr uh, klunkurē nopakaļ uz citām pasaules vietām. Un patiešām ir risks, ka atkal sāksies ekonomiskā lejupslīde, kāda bija vērojama pirms vairākām desmitgadēm. ir vairāki ieteikumi un priekšlikumi, ar kuriem gribēju šodien padalīties. Lai šo Eiropas karti telekomunikāciju jomā eh, no fragmentizētas kartes padarītu par tādu iekļaujošāku, saskaņotāku karti. Ir 28 atšķirīgi tirgi, nu tie ir strukturēti tā kā gandrīz pasakā par sniegbaltītu un septiņiem rūķīšiem. Mēs paši operatori var uzskatīt, ka viņi ir ļoti konkurētspējīgi, bet Patiesībā situācija ir eh, pavisam uh, atšķirīga. Ir protekcionisms un citas nelāgas iezīmes. Un es gribētu jums ieteikt sekojošo, lai jūs varētu patiešām izveidot uh, patiesu uh, elektronisko komunikāciju tirgu. Tiek diskutēts par to, kā labāk plānot grafiku spektru sadalīšanā Eiropā. Tas būtu vienkārši tāds veiksmīgs priekšlikums, lai gan visās valstīs nav identisku mehānismu, koordinācijas darbs noteikti nāktu par labu. Spektra piešķiršanas koordinācija noteikti Eh, nāktu par labu tirgumu kopumā. Otrām kārtām. Mums patiešām ir jādomā realistiski, bet mēs esam šķiet eh, kādu brīdi jau dzīvojuši sapņu pasaulē. Mēs zaģējam to zaru, uz kuru paši sēžam pieprasot telekomunikāciju operatoriem eh, maksāt eh, miljoniem, miljardiem eiro izsolēs. Actually building what's important. Un tad viņiem ir pēc tam grūti piesaistīt līdzekļus, lai investētu naudā, kur tas ir nepiecie... investētu vietās, kur tas ir nepieciešams visakūtāk. Dalība valstis ir ieviesušas ikgadējās nodevas par radiospektru izmantošanu. Var organizēt izsoles, tas ir leģitīmi, bet mums ir jādomā par labāku to organizāciju. Mums nevajadzētu to uzspiest uzņēmumiem, jo tas ir milzīgs sloks, kas tad gūstas uz to pleciem. Šī smagā nasta patiešām. Uh, ir grūti to noturēt. Un mums būtu vairāk līdzekļi, ja telekomunikācija operatori varētu mierīgi nodoties savam darbam, rūpēties par tīkla kvalitātu un savienojumiem, nevis maksāt milzu summas, kas gal galā patērētiem nenāk par labu. Un visu beidzot Kāds arguments, kas izskan ļoti bieži, ja tiek uzdots jautājums, kādēļ ir tik grūti pieņemt lēmumus spektra politikas jomā. Dažās valstīs ir šis pārmantotais spektrs un, e, protams, ir grūti kaut ko darīt, ņemot vērā jauno ES likumdošanas ietvaru. Es piedāvātu izmantot struktūra fonda finansējumu, lai tās valstis kas e, izmanto pārmantoto spektru, varētu vienkāršāk un ātrāk pieskaņot e, savu spektru politiku un spektru piešķiršanas grafiku, e, varētu gludināt ceļu uz šo vienoto telekomunikāciju tirgu. Paldies! Muchas gracias. No cabe duda, ka estamos también ante un... Paldies! Ir acīm redzams tas, ka mēs šeit saskaramies ar uh, izšķirošu problemātiku. Tas pat tiešām ir ļoti svarīgs jautājums vienota iekšējā tirgus attīstībai, kas būtu konkurētspējīgs komunikāciju jomā Eiropas Savienībā. Mēs to varam skatīt no dažādiem skatu punktiem un pirms dodu vārdu kolēģiem, kas vēlēsies izteikties. Es vēlējos atgādināt divas lietas, kas saistās ar priekšlikumu kādas uh, vēlos izteikt. Neaizmirstiet vienu lietu, neaizmirstiet. Ka mēs, esam, um, ka mēs saskaramies ar tādu spektra daļu, kas jau tiek izmantota elektroniskajā komunikācijā. Ļoti bieži mēs dzirdam, ka mēs dzirdam lietas, kas nemaz neattiecas uz šo tiesību akta daļu, tad drīzāk tiek runāts par radiospektriem, par kuriem jau esam parlamentā pieņemuši lēmumu. Līdz ar to šajā gadījumā ir citas problēmas, un mums vajadzētu vairāk prātot par aktuālo tematu, par šo tematu. Un tas pilnībā nesasaistās ar šī konkrētā priekšlikuma saturu spektra jautājumu. Atsevišķos apsvērumu punktos mēs daudz akcentējam, un es pati arī uzsvēru nepieciešamību attiecīgajā brīdī novērtēt jaunu, jaunas joslas atvēršanu par to bieži tiek runāt, mēs esam komitejā, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas, un līdz ar to mums ir jāņem vērā tas, ka šajā gadījumā runa ir par regulu. Mēs nevaram, izplū, mēs nevaram izplūst un iet visos virzienos par runāt par visiem jautājumiem, par diversitāti, par kultūras plurālismu. Šeit runa ir par regulu. Tas ir uh, tiešas piemērošanas instruments, tā nav direktīva. Direktīvā mēs varētu jau runāt par kaut ko vispārīgāku, tas arī nav atzinums, mums ir jābūt konsekventiem. Mums nevajadzētu iet, uh, iziet ārpus šī tiesību akta instrumenta robežām, jo pēc tam būs uh, liels grūtības, ņemot vērā tās uh, īpašo saturu. Un uh, es to saku tāpēc, ka Nikolā Franks, Garlhains uh, runāja par saturu un radio tēlē izplatītājiem. Un es zinu, ka atsevišķos apsvērumu punktos mēs varētu par to runāt, bet lūdzu atcerēsimies mm, to, kādā ietvarā strādājam, kādā darbības jomā strādājam, un runa ir par piemērošanas um, jomu elektroniskās komunikācijas līdzekļiem. Es piekrītu komisijai, es to atbalstu. Mēs noteikti varētu pavirzīties uz priekšu atsevišķos jautājumos. Uh, Bet runājot par eh, tiesību ilgumu šīm harmonizētajām joslām, kas tiks piešķirtas, es piedāvātu mm, to, lai eh, ilgums nebūtu mazāks par 30 gadiem pastāvošajiem joslām, ne tikai tiem, kas tiks piešķirti, bet jau pastāvošie. Uh, Jūs varbūt iebildīsiet, ka ja mēs dubultojam gadu skaitu, kas tad notiks, ja par pusi jau ir samaksāts? Es domāju, ka mēs varam teikt, ka šie papildu spektri netiks, sā, netiks piešķirti bez papildu summas samaksāšanas, un to mēs. Uh, Eh, dalību valstīm teiksim, ka valsts eh, regulātoram ir jādarbojas. Es esmu referenti un parlaments nevar noteikt, kā lietas tiek risināts katrā dalību valstīs. Un regulātoram tas ir jādara, ja tiek paplašināts ilgums attiecībā par to, kas sākotnēji tika piešķirts, eh, tad uh, šādā gadījumā noteikti būs arī finansiālas sekas. Pagarināt ilgumu. Šāds pasākums varētu, tam varētu būt stimulējošs efekts. Lai izmantotu instrumentu, kuru varbūt tā neizmanto, neraugoties uz to, ka iespēja pastāv un notiktu spektra iegāde vai arī tiesību iznomāšanu. Mm, tiesību, ja tiesību turētājs varētu tās eh, pazaudēt savas tiesības, tad mēs varētu dim, dinamizēt eh, tirgu un mēs varētu paredzēt šādus stimulus šādā situācijā. Katrā ziņā, manuprāt, tas ir interesants risinājums. Un, kā jau mēs pirms pāris minūtēm dzirdējām, tad patiešām būtu nepieciešams uh, pielikt pūliņus tā, lai strīdus gadījums tiktu atrisināts. Varbūt būtu nepieciešama lielāka sinerģija. Un varbūt jāizmanto citas joslas, citi spektri. Es vairāk arī nepiebildīšu, došu vārdu, ja vēlties ko vēl papildināt Katrīnam. Jā, man ir tikai neliels komentārs attiecībā uz regulas perimetru darbību. Es dzirdēju par to, ka ir šāds perimetrs, bet komisijas mm, dokumentā visai plaši te ir iespējas un visai problemātiski tas ir darīts attiecībā uz pašreiz pastāvošu ekonomisko regulējumu. Un, ja mums ir kāds metodoloģisks princips, kas jāievēro, tad tas tā arī ir jādara, bet nu, mums ir arī tad nedaudz jāsakārto lietas, kā tad mēs strādājam. Tāds ir mans skatpunkts, mans viedoklis, to es esmu teikusi vairāk kārtīgi. Tagad runājot par spektru, par spektru mēs. Mūsu izais punkts bija definēt to, kāda varētu būt koordinēta, kopīga valstu pieeja spektru harmonizācijā. Es saprotu, ka tas ir garš ceļš un tas vēl nav noslēgts. Ir ļoti svarīgi tā, lai tagad jau kaut kas būtu, tā, lai mēs varētu runāt par spektru, pastāvošo spektru eh, ekonomisko vērtību un to spektru, kurus mēs varētu uh, izveidot un piešķirt. Es vēlētos teikt, ka mums ir zināms konsens un ka mums ir arī strateģiska izvēle. Mm. Proti, kas parlaments rūpējas par šo jautājumu, zinot padomes rezervēto attieksmi. Profesors pirms brīža to atzīmē. Man tomēr būtu uzdodami divi jautājumi. Kā būtu ar konsekvenci ar pastāvošo ietvaru? sekundārajam tirgum, kas bija pamata direktīvā ierobežots ar apmaiņu, ja tirzniecību tādam pašam izmantojumam, un otrais gadījumā, ja mums būtu pilnībā pielāgots spektru piešķiršanas kalendārs mm, pa valstīm, tas būtu vienots, un tad kādu ietekmi tas attiekt uz rūpniec, rūpniekiem, tas saskan ar Pilārs Zikas Silvio teikto, jo īpaši kā tas attiektos uz operatoriem, jo mēs pāriet no situācijas, kurā eh, š, frekvences tiek iegūtas uh, konkrētā valstī un pēc tam tiek maksāts pa daļām un tad būtu tāda situācija, kur jāmaksā uzreiz un iespējams, ka es nebūšu pareizi sapratusi, bet ekonomiskā paradigma te būs mainījusies un, manuprāt, tā pietiekami netiktu ņemta vērā šajos divos aspektos - piekļuvas aspektā un maksājumā. Nu, ilgums eh, termiņš varētu būt risinājums, gada eh, maksājums varētu būt par izīrēšanu, kas būtu garāks par nomu. Un eh, mēs varam iztēloties arī citas sistēmas. Mēs taču arī ir maksājumi, kad mēnesi un ir divi. Uh, tādi bezizējas punkti, kas ir jāatrisina dinamā, tirgus dinamināt, dinamiskumu, var veikt izmantojot sekundāros tirgus un investīcijas jautājums. Te varētu iekļaut, iekļaut jautājumu par izsolēm, ko būt, kas varētu būt ļoti sarežģīts brīdis uzņēmumiem, bet arī jāskatās uz šo veidu, kā mēs pārējam no uh, uz šo harmonizēto spektru veidu, lai uzņēmumi varētu rīkoties tad, kad viņiem tas tiek lūgts fiksēto un līniju šķiedru gadījumā. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Ich habe eine Frage. Äh, um, in. Uh, Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es dzirdēju, ka Dienvidu Korejā jau ir uh, sasniegts nākamais līmenis. Tiek izmantots 5G uh, pieslēgums uh, mobilajam internetam. Un, ja es pareizi esmu informēts, Viņiem ir nepieciešamas tad vairāk antenas vai vajag būt īsākiem šiem pārraides attālumiem. Vai tā būtu alternatīva domājot par investīcijām nākotnē? Lai varētu atgriezties pie radiospektra, izmanto tā iespējas. Paldies. Uh, more questions? Um, in the same line of uh, uh the Nākamais runātājs lūdzu. Paldies. Tāpat kā iepriekšējie runātāji, es arī vēlētos uzdot uh, dubultu jautājumu. Viens būtu uh, profesoram un otrs būtu vienam no iepriekšējiem runātājiem. Tātad uh, mēs atļaujam operatoriem pieju attiecīgajam kvantitatīvajam spektram, kādu, kādu to tie vēlas. Uh, un nodrošinām arī to, lai būtu finansiālā stabilitāte ievērot, ievērot operatoru vidū. Es saprotu, ka jums ir nācis saskārties ar nepatikiem pārsteigumiem eh, spektra jomā atsevišķās jurisdikcijās. Vai runājot par to, ka komisija piedāvā nosacījumu vienkāršošanu, jūs vēlētos eh, tērēt miljoniem eiro, lai uh, piekļūtu kādam konkrētam spektram, un tajā pašā laikā būtu iepirkumi visā Eiropā veikti šajā sakarā. U, otrs jautājums būtu Pogorela kungam. Vai es pareizi saprotu, ka jūs eh, vēlētos eh, samazināt eh, cenu piekļuvai spektram apmaiņā pret uh, saistībām uh, veikt labāku pērsagumu lauku reģionos, kā piemēram Vācijā un Zviedrijā. Tā tika izmantota kā inter... alternatīva, lai izmantotu, uh, lai izveidot līdzsvaru starp cenu un kvalitāti pakalpojumiem. Paldies! Tagad vārds runātājiem. Es atļaušos atbildēt vāciski, vāciski, jo daļa jautājuma arī tika uzdot šajā valodā. Tātad par turpmāko attīstību ir uh, starptautiskā standartizācijas ceļa karte, un tagad mēs um, īstenojam NTE standartus, kas ir saskaņā ar minēto ceļa karti, un mēs uh, varam jau tagad prognozēt, ka 2016. gadā sasniegsim jaunu līmeni NTE Advanced. Uh, un tā, um, tad mēs izmantosim vairāk spektra un uh, citus pasākumus, lai varētu būt daudz uh, lielāks pārraides uh, temps, daudz ātrāks temps un 5G tad varētu Eiropā parādīties pēc uh, diviem, trim gadiem. Tagad notiek izmēģinājumi ar 5G, tie joprojām, tas nenozīmē, ka šī tehnoloģija jau ir ieviesta. Mēs jau atrodamies uz pareizā ceļa. Uh, tie uh, advanced nav nu, jauns standārts. Tā ir vairāku pasākumu summa, uh, tie ir pasākumi, kas tiek īstenoti, vairāk antenu, spektra uh, palielināšana, kas nozīmē savienojumi un tīklie 800, 1800, 2900, eh, visas šīs joslas var apvienot, lai eh, izveidotu jaunu spektru, tādā veidā garantējot ātrāku datu pārraidi. Jūs runājāt arī par to, kā eh, sekt augošo pieprasījumu nākotnē, nākamajā VAC 15 eh, ir iekļauts jauns punkts darba programmā, proti uh, atpazīt eh, jaunu spektru NT, un mēs strādājam pie tā dal, dalību valstu darba grupas, pie tā strādā, lai 2015. gadā jau būtu vairāk spektra INT. Ja mēs runājam par radio spektru, jau pirms tam teicu, uh, Mēs ceram, ka šeit notiks uh, vispasaules harmonizācija, jo spektra piešķiršana pasaulē uh, jau norisinās saskaņā ar vienotiem standartiem, un tas vēl ir jāizteno arī Eiropā. Uh, lai eh, mobilā platjosla būtu pieejama jau visai drīz. Es te nesaskatu nekādu milzīgu konfliktu, eh, kas bieži vien izpaužas eh, sabiedriskajās diskusijās, kad tiek runāts par konfliktēšanu ar, ar radiospektru. Īstenībā grafiks man šķiet galvenais zemūdens akmens. Ņemot vērā veiktos pētījumus es varu secināt, ka no 2016. līdz 2018. gadam eh, mums nepietiks ar tagad eh, mūsu rīcībā esošo spektru, lai varētu eh, sekt mobilā, mobilās platjoslas pieprasījumu. DVB2 diez vai arī izdosies ieviest tiek ātri, kā mēs to vēlētos, uh, Un, manuprāt, mums ir jāvienojas par kaut kādu konkrētu termiņu, lai uh, vispār mēs nenonāktu pie šiem konfliktiem, kas bieži vien ir izzīsti no pirksta. Daži uh, vārdi par uh, izsolēm Eiropā. vai mēs eh, visos tirgos mēģinam ienākt eh, vienlīdz aktīvi. Mēs jau neesam visur pārstāvēti, un citi operatori ar, ar to arī saskaras. Nav tāds e ES28 plāns. Ir jābūt harmonizētiem nosacījumiem, un ir valstis varbūt eh, piedalās tādās izsolēs, kas tām nav tik um, izdevīgas, jo kāds uh, eh, eh, viņas ir tajās iemānījis. Ja mēs izstrādāsim vienotus, harmonizētus spēles noteikumus, kas jāievēro dalību valstīm, tas būs patiešām ļoti vērtīgi. Uh, un Eiropa tad to varētu arī harmonizētā veidā kontrolēt, un tad mums uh, varbūt nevajadzētu visās valstīs vienlaicīgi organizēt izsoles. Tātad harmonizēti nosacījumi ar to jau būtu gana. Paldies! Muy bien, eh, muchas gracias, eh, sí, eh, Nico. Lies, paldies! Nikola un profesora kungs. Paldies! Eh, Es vēlējos tikai izmantot izdevību, lai eh, konkretizētu atsevišķus jautājumus. Tas, ko es domāju, sakot, eh, ka ir eh, jābūt līdzsvaram starp pārklājumu un spektru. Nu, šeit es domāju to, ka dažām valstīm ir grūtības konverģēt uh, frekvences plānus. Sevišķi jaunajām dalībvalstīm ir šādas grūtības konverģēt šos plānus ar citu valstu plāniem, proti vecajās dalībvalstīs. Priekšlikums būtu palīdzēt visām Eiropas Savienības dalībvalstīm virzīties uz priekšu vienā virzienā, vienā ātrumā, lai izmantotu struktūra fondus un reformētu frekvences. Es domāju, tas būtu ļoti radikāls paņēmiens, ka tiešām izveidot vienotu telekomunikāciju tirgu Eiropā. Paldies, Nikola, lūdzu. Paldies. Nu, varbūt, lai atbildētu vispirms uz jautājumu, kas tika uzdots eh, par šiem noteikumiem, kas attiec uz harmonizēšanu. Tomēr šis harmonizētais spektrs eh, vairumā gadījumā tika izmantots jau pirms tam lietotāju vidū. Un eh, šajā procesā ir jārespektē sevišķi principi un arī regulatīvie principi, kas ir iekļauti telekomunikāciju pakotnē. Mēs šeit piedāvājam tādu paskaidrošanu, kas attiecas uz uh, harmonizēta spektra definīciju. Arī šajā gadījumā ir skaidra reference uz telekomunikāciju pakotni par to, ko tieši nozīmē šis jēdziens. Protams, mēs nevēlamies paplašināt aptvērumu, bet vienkārši konkretizēt, kāda ir nosacījumi. Mēs arī dzirdējām to, kas arī ir tiesa, ka mēdīju izplatīšana šobrīd sevišķi norisinās uh, tieši saistē, un ir ļoti interesanti es to palūkoties, jo, piemēram, televīzijā mm, gadījumā 93% cilvēki skatās eh, tieši šaidē, un tikai 2% skatās eh, tieši saistē. Šis skaits pieaug, taču lēni, un apjoms nav sevišķi liels, un neizskatās, ka tas tāds būs nākotnē. Ir skaidrs, ka skat, televīzijas skatīšanās eh, internetā, mm, nu, ja visi tagad uh, ietu platjoslā un uh, skatītos, nu, tad vairs nevarētu tieši šeit skatīties televīziju internetā. Tādēļ joprojām uh, Zemes digitālā platforma ir ļoti efektīva. Un uh, tāpat uh, runājot par konverģēto izmantojumu, piemēram, par uh, Uh, saistīto televīziju, kas ir saistīta ar um, tiešsaistes pieeju. Nu, mēs vēlētos um, efektīvu kombināciju starp um, pārraidi un tiešsaisti, un lai būtu pietiekami stipri eh, signāli. Un uh, pašreizie situācija joprojām ir efektīvāka nekā platjoslas uh, procedūra. Es domāju, ka visi tam piekritīs. Nākotnē būs nepieciešams eh, lielāks spektrs. Tāda doma šeit iz, eh, izskanēja. Nu, es nedomāju, ka tam varētu piekrist. Ir ļoti daudz neatbildēt jautājumu šajā sakarā. Es domāju, ka vajadzētu apdomāt šos jautājumus padziļinātāk. Paldies! Es domāju, ka mums vajadzētu pievērsties nākamajam panelim. Un beigās visi runātāji varēs izteikties, ja vēlēsies. Tagad pievērsīsimies ceturtajam panelim viesabunēšana. Un sāks šo sadaļu Markus Kungs, kas jau pirms tam uzstājās. Viņš ir eh, VIK direktors. Tāpat eh, Fitori kundze un Beltrā. Kungs, tagad vairs Markus kungam. Paldies, Kastiljo kundze. Protams, man kā vienmēr ir liels prieks atrasties jūsu vidū komitejā. Šodien Es gribu eh, pastāstīt apkopojumu par uh, trim pētījumiem, kas ir nesen bijuši veikti. Īstenībā uh, Eh, jau eh, minētajos ziņojumos šie jautājumi ir apspriest daudz plašāk, tādēļ es eh, pie, tiešām piedāvāšu tādu kopsavilkumu. Pirmām kārtām vēlējos runāt par to, ko tad komisija īsti piedāvāja. Viņi lika priekšā vairākus grozījumus viesabonēšanas regulā. Tur ir runāts arī par to, ka varētu veidot 4A, saskaņā ar pantu 4A tādas uh, viesabonēšanas alianses, lai cilvēki varētu zvanīt uz ārzemēm par tādu pašu cenu kā pašmājās, būs arī struktūrālā risinājuma, būs arī lielāka konkurences brīvība un piedāvātajās izmaiņās ir domāts arī par viesabonēšanas izmaksu samazināšanu un bezmaksas balss ziņām. Viņi vēlējās, lai arī uh, izmaksas uh, par. Uh, parastiem telefonu zvaniem būtu tikpat augsts kā par mobilējiem sakariem, un lai uz ārzemēm zvanīt būtu tikpat lēti kā zvanīt vienas valsts teritorijā. Bet es esmu eh, noraizējies par šo priekšlikumu un eh, man bažas rada eh, metodoloģija, kāda ir izvēlēta, lai visus šos mērķus sasniegtu. Man tā šķiet visai liela utopija, ka operatori varētu apvienoties šādās viesabonēšanas aliansēs. Transakcijas izmaksas ir visai augstas un arī nepietiek. Uh, motivācijas mobiliem operatoriem, lai varētu iestāties šādās aliansēs. Viņi jūtas pietiekami brīvi un. Eh, jāsaka, ka izmaksas jau ir pazeminājušās un viņiem nebūs pārāk jāuztrauc par negodīgu konkurenci un komisijas priekšlikumi īstenībā um, pašreizējo situāciju tikai pasliktinātu. ko tad īsti vajadzētu darīt? Mēģināšu tagad prognozēt. Jāparūpējas par to, lai uh, pašreizējās viesabonēšanas uh, regulējuma uh, lietas būtība tiktu saglabāta un īstenībā. Vi... Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas tika pietiekami labi kontrolētas. Un there you have to treat these things in an integrated way which the Protams, eh, pārvaldībai ir jānotiek integrētā veidā. Un daudzi eh, domā tā, ka, piemēram, eh, zvanot ārzemēs, vienmēr viņiem ir jāmaksā dārgāka cena, un jāsaka, ka mm, zvanot jums ir jāmaksā tātad par to zvanu daļu, kas notiek cits valsts teritorijā, bet arī saņemot zvanus jums ir jāmaksā. Bet ja jūs zvanus saņemat, ja jūs atbildat uz telefonu zvanu, jums ir gala nodeva, nevis, piemēram, viesabonēšanas nodeva. Kāda šeit ir atšķirība? Gala uh, nodevs patiešām atšķiras daudzās valstīs, un komisijai tas nav nekāds noslēpums. Un uh, šīs atšķirības patiešām ir uh, visai ievērojams. Komisija ir strādājusi gada garī, garumā, lai uh, šīs izmaksas. Uh, padarītu kaut nedaudz vienlīdzīgāks visās dalībvalstīs un pastieties, uh, cik augsts ir šī līkne uh, Luksemburgā atšķirības svārstās 3 centu robežās no augstākā līdz zemākajam līmenim. Tādēļ mēs uzskatām, ka tas viss ir jāaplūko daudz konsekventāk un saskaņotāk. Un komisija īstenībā nodalītu izmaksas un uh, tas eh, tādā veidā neņems vērā 2009. gada direktīvu. Ir, protams, jāpadomā arī par labāku patērētāju aizsardzību un viesabonēšanas zvani ir iekļauti viesabonēšanas direktīvā un ir četri dažādi uh, legāli instrumenti, kam vajadzētu īstenībā saskanēt, kā cimdam ar roku. Jāsaka, ka piedāvājums tikai uh, palēninātu viesabonēšanas cenu samazināšanos, nevis to pātrinātu. Un mūsuprāt, ir jābūt labākai integrētai pieejai šīm, šīm gala izmaksām un uh, Mēs arī augstu vērtējām koordinēto pieeju, ko piedāvāja mm, referente savā ziņojumā par gala izmaksām, un tas patiešām ir ļoti sarežģīts jautājums, un tādēļ ar to ir jāiepazīsts ar attiecīgo rūpību. Jā, priešlikums ir ļoti sarežģīts, un kādēļ, kas Ciljo kundze norādīja, vienkāršošana šeit ir no svāra. Jāsaka, ka pašreizējā sistēmā ir visai augsta hierarhiskā struktūra un e, komisija e, savā priešlikumā e, visu vēlas tikai sarežģīt, nu tad rodas tāda stratēģija struktūra, ko jūs redzat šajā uh, attēlā, tā tad liels muģeklis, kas gandrīz padara neiespējumu regulatorā ietvara izpratni. Protams, nevajadzētu uh, bērnu izliet ārā ar uh, ūdeni, ar visu baļu, un mēs esam piedāvājuši prioritārus pasākumus, tie ir rūpīgi jāizvēlas, un uh, arī uh, vienkāršošanas procedūru mēs vērtētu augsti, un mēs uh, vēlējamies pateikties referentē par ziņojumu. Tas viss no manas puses. Paldies! Mrs. Uh, Fitri, it is floor is you. Fidmī kundze, paldies, liels paldies par to, ka laipni uzaicinājāt dalīties uh, viedokļos uh, no rūpnieku viedokļa. Sākumā jāsaka, mēs kopumā atbalstām vispārējo mm, mērķi atcelt pārāk augstās viesabonēšanas maksas un arī veidot pozitīvu šo viesabonēšanas pieredzi ceļotājiem, kas šķērso robežas. Tas varētu būt virziens tā, lai visi justos kā mājās un vajadzētu būt arī konkurētspējīgiem nosacījumiem, ne tikai, lai ne tikai tie operatori, kuri jau, kuriem ir stabils un plašs stāvoklis, lai ne tikai tie varētu darboties. Un svarīgi ir tā, lai rūpniekiem būtu juridiskā skaidrība un paredzamība par piemērojamajiem noteikumiem un arī kādas investīcijas būtu vajadzīgas tā, lai atbilstu šiem noteikumiem. Un mēs šobrīd jūtam, ka m, mm, dažādi risinājumi, kas ir galdā, velk mm, deķīti katrs uz savu pusi un uh, īstenībā ir eh, saistošs datums trešajā regulā, kur ir teikts, ka atsaucas te jāveic līdz 2014. gada vidum. Kāpēc ir mm, dažādi risinājumi, kas iet katrs savā virzienā? Ja operatoriem ir jāsamazina viesabonēšana vai ir jāveido uh, alianses atsaistīšanas vietā vai arī pats jau viesabonēšanu atceļ ar e, likumu 2016. gadā. Tādā gadījumā atsaistīšanas pienākumam vairs nebūs jēgas. Atsaistīšana sākotnēji tika izveidota tā, lai veidotu nepieciešamo konkurētspēju, tā, lai tirgus e, spēku ku rezultātā viesabunēšanas maksas mazinātos. Un ja e, šīs pārmērīgās maksas tiek citādi samazinātas, tad investēšana atsaistīšanā būtu tāda atkārtošanās. Un šajā kontekstā es domāju, ka industrija prasa un lūdza uh, e, Mm, politikas noteicējiem būt skaidriem un vienkāršiem un aicināt industrijai veikt jēgpilnus investīcijas, to nosakot tiesību aktos. Vēl cits uh, svarīgs apsvērums, kas jau tika minēts, ir, ka ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka ja mēs izslēdzām mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksas ar likumu, tad joprojām vēl būs vairāk tirdzniecības cenas, kuras būs jāapmaksā uh, operatoriem, proti, es te domāju, gala likmes un to industrijai būs jārisina un no patērētāju perspektīvas rezultāts varētu būt negatīvs, ja patērētāji neizmantotu viesabonēšanu, bet viņiem praktiski tāpat vajadzētu subsidēt um, citu uh, Eh, patērētāju viesabonēšanas maksas, kuri reāli ceļo un izmanto šo pakalpojumu, tad tas nebūtu lietotājiem draudzīgs un pārredzams risinājums. Un mans mm, beigu secinājums ir tāds, ka ja šī ja ar tiesību aktu tiek atceltas viesabonēšanas pārmērīgās maksas, būtu svarīgi tā, lai būtu arī godīgas izmantošanas noteikums, kas parādījās komisijas sākotnējā priekšlikumā. Lielas paldies! Muchas gracias, doña Pilar. And thank you to the ITRE committee. Uh... Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mūs šajā komitejā. Tie, kas mūs nepazīst, mēs esam Eiropas patērētāju organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 40 valstu patērētāju organizācijas. Daudzās Eiropas valstīs mēs esam ļoti atzinīgi noskaņoti par Eiropas komisijas mēģinājumiem likvidēt barjeras, kas pastāv Eiropas patērētājiem. Un mēs runājam par viesabonēšanas jautājumiem jau sen. Ir skaidrs, ka patērētāji kļūst aizvien mobilāki, ceļo aizvien vairāk un viesabonēšana kļūst aizvien aktuālāka. Vēlētos atgādināt 29. E, e, rezolūcijā, e, kas saistās ar šiem jautājumiem, ir e, skaidri noteikts, ka līdz 2015. gadam ir jāievieš Eiropas Savienība bez viesabonēšanas. Mēs atbalstām šo ideju un mēs aicinām kopalēmuma dalībniekus uh, izmantot šo iespēju, lai nonāktu pie konkrētiem rezultātiem. Komisija piedāvā izstrādāt uh, tādas schēmas, kas būtu lietotājiem draudzīgas, piemēram, 4A pantā. Uh, piedāvātie nosacījumi varētu būt interesanti, taču tie rada vairākas bažas. Uh, piemēram, par kolektīvajiem nolīgumiem, kas varētu ietekmēt eh, patērēto izvēles apjomu un kvalitāti. Daži operatori, kam būtu mazāks iespējas līdzdarboties, eh, tas varētu radīt problēmas. Tāpat eh, ieviešot uh, šādus kritērijus, kas būtu nesamērīgi, varētu panākt divu ātrumu viesabunēšanas eiro, proti dažiem patērētājiem būtu citādāka situācija nekā citiem. Mehānisms kopumā ir diezgan komplicēts, un tas varētu palielināt uh, patērētāju apjukuma un neusticību viesabunēšanas pakalpojumiem. Mēs uzskatām, ka koplēmuma e, procedūras rezultātā vajadzētu aizliegt e, viesabonēšanu, un jautājums tad ir par to, kā tur nonākt. Nevajadzētu šos jautājumus atstāt tirgus e, pašregulēšanas ziņām. Komisijas priekšlikums atceļ papildu izmaksas saņemtajiem zvaniem, taču tas nav pietiekami. Mēs uzskatām, ka nodevas un izmaksas ir nesamērīgi augstas. Mēs e, uzskatām arī to, kā līdzīgi kā teica Markus Kungs, e, mēs uzskatām, ka vienota tirgus e, radīšana nozīmētu to, ka būtu jāizskauž pārobežu izmaksas. Patērētājiem nevajadzētu saskarties ar ekonomiskajām barjerām. Ja cilvēks eh, atrodas kamjamastī pāris kilometrus no robežas, izmaksām vajadzētu būt tādām pašām kā mājās. Tātad eh, sam, izmaksām būtu jābūt samērīgām. Un šīs prasības eh, ir atspogļojušās arī likumdošanas aktos. Mums ir jādomā par cilvēkiem, kas uh, ceļo, un tikai tad mēs varam domāt par vienoto tirgu. Paldies! Paldies! Liels paldies Beltrā kungam! Un tagad uzklausīsim jautājumus, kas attiektos tātad uz uh, to, ko teikuši runātāji, gan uh, publiskie apmeklētāji, gan arī um, reģionu komitejas pārstāvji var uzdot jautājumus. Es domāju, ka um, vispirms es varētu rezumēt um, situāciju un konstatēt uh, acīm redzamus uh, faktus, proti viesabonēšana ir kļuvusi par um, jautājumu, kurā mums ir radušies risinājumi, ir uh, regulējums, redzam, ka izmaksas ir uh, kritušās, ir um, noteikti arī zināmi griesti. Ir bijis um, viesabonēšana 2, viesabonēšana 3 jautājumu kopums, un mēs esam uh, redzējuši, ka izmaksas pamazām krītās, taču tas notiek ļoti lēni. Tātad uh, mēs uh, nevaram teikt, ka šai viesabonēšanai vajadzētu pilnībā tikt izskaustēm, taču, ja tā zūd, tad uh, patērētājiem būtu jāizjūt um, pozitīvs, uh, pozitīva ietekme uz um, uh, situāciju. Tātad šī viesabonēšana ir kaut kas ļoti taustāms un ļoti acīm redzams. Tikko kā tiek pamesta mītnes valsts, tā uzreiz telefona izmantošana, komunikācijas instrumentu izmantošana, vai tas būtu telefons vai uh, skārienjūtīgās eh, ierīces eh, uzreiz ir acīm redzamas eh, izmaksas un to pieaugums. Proti rodas dažādi šķēršļi komunikācijai. Kaut arī Eiropas Savienībā vajadzētu atvieglot komunikāciju, lai kurā valstī arī mēs atrastos. Taču, kā mēs redzam, tas tā nenotiek. Arī bezvadu interneta sakrā tam vajadzētu ļaut samazināt izmaksas. Taču ļoti bieži mēs redzam, ka mēs neesam pietiekami izmantojuši instrumentus, kas būs tu nepieciešami, jo sevišķi izmaksu dēļ. Ja mēs redzam, ka kāds eh, no eh, citas valsts eh, ieradies cilvēks, izmantos uh, savas palīgierīces uh, un um, sūtīs īziņas vai ēpastus uh, un redzēs, ka nav vairs jāmaksā par šiem pakalpojumiem, tad tas būs ļoti uh, acīmredzams un iespaidīgs sasniegums. Es domāju, ka tas būtu signāls no Eiropas Savienības visiem, visai apkārtējai pasaulē par to, ka mēs progresējam un ka mēs tik tiešām veidojam vienotu tirgu, vienotu kopīgu tirgu, kas ir ļoti acīmredzama un ietekmīga iezīme. Uh, un signāls ne tikai iekšē, bet arī ārēji. Tas nozīmē politisku lēmumu, un tas nozīmē to, ka ir jānoslēdz viesabunēšanas ēra. Pēc septiņu gadu regulējuma, kas bijis neefektīvs, beidzot ir jānonāk pie konkrētiem rezultātiem. Un kā tas būtu darāms? Pirmkārt, ir jānodrošina tiesiskā drošība. Tas ir pamat elements Un, manuprāt, ja mēs to nenodrošināsim šoreiz, tad tas nenotiks nekad. Tas ir fundamentāls princips. Sistēmā, kurā mēs pašlaik esam, tieši tiesībām un tiesību aktiem ir jāreglamentē sistēma, un nevis otrādi. Mēs nevaram vienkārši teikt, nu lieliski, no rītdienas mēs vairs eh, nemaksāsim viesabunēšanas izmaksas vai nesūtīsim ziņas, maksājot viesabunēšanu. Pašreizējo regulējumu mēs pieņēmām jau pirms gada, un tiesiskā drošība ir jāgarantē, tai ir jābūt iecementētai un akmenī kaltai. Es skatos uz 2016. gadu, jo man šķiet, mēs bijām nospēduši sev saprātīgus termiņus, lai sakārtotu sistēmu. Uzņēmumiem vajadzētu redzēt šo laika grafiku un gala termiņu 2016. gadu, lai viņi varētu sagatavoties situācijai. Tāpat uh, es varu atsaukties uz uh, pamatdirektīvu šajā sakarā. Ir uh, jautājumi par to, kādēļ būtu jāinvestē atdalīšanā, ja jau 2016. gadā situācija būs mainījusies. Bet jautājums ir par to, vai jaunā sistēma viesabonēšana 4, roaming 4 darbosies 2016. gadā. Varbūt, ka būs jāgaida 2017. gads, konstatējot, ka tā ir jāmaina. Taču es domāju, ka 2016. gads dod laiku visiem, arī investoriem, un mēs varam teikt, nu, ja jau sistēma darbojas, tad tas ir lieliski un nemaz nav vajadzīgas viesabonēšanas e, izmaksas. Bet var jau, protams, arī saglabāt segregatīvo sistēmu. To mēs redzēsim īstajā brīdī. Taču es domāju, fundamentāli ir nosprausta konkrētu termiņu, pēc kura šiem izdevumiem būs um, jābūt aizliegtiem. Kas attiecas uz citiem izdevumiem, kā piemēram par šiem vairuma um, piedāvājuma izdevumiem. Šajā sakarā var teikt, ka mēs eh, varētu pielāgot eh, nozari un varamtirgotāju jautājums eh, jau faktiski ir ticis regulēts. Es domāju, kaut arī izteicos gari, es domāju, ka es paskaidroju sistēmu. Paldies. Es tikai gribēju īsi komentēt šīs debatas, jo Es um, esmu viensprāts ar jūsu teikto un arī ar to, ko teica patērētāju organizācijas pārstāvis par viesabonēšanu. Viesabonēšana ir bezjēdzīga. Citās konkurētspējīgās uh, tautsēmniecībās ar citu veidu tirgus uh, uh, kontekstu, kā piemēram ASV, kur tirgus ir aktīvāks, um, situācija nav tāda pati. Priekšstādātāji runāja par iekšējo tirgu ar lielu ekonomisko potenciālu, taču viesabunēšana ir arī politisks jautājums. Kāpēc? Jo mēs esam pieņēmuši viesabunēšanu trīs un iedzīvotāji Eiropā varbūt jau ir sapratuši, ko parlaments ir paveicis. Varbūt, ka es pārspīlēju, bet tas tomēr ir signāls starptautisko zvanu jautājumā. Tas ir politisks uzstādījums, kas iet Eiropas integrācijas virzienā. Un ja mēs vēlamies tiešām vienu kopīgo telekomunikāciju tirgu, tad viesabunēšanai vairs nav jēgas. Un šajā sakarā es esmu vienas prātes ar Derkastiljo kundzes eh, teikto par to, ka nav iespējams mainīt to, kas ir jau viesabudnēšanā trīs. Tas varētu apgrūtināt un eh, radīt riskus eh, pašreizējām investīcijām. Jānodrošina tiesiskā drošība. Markus kungs teica, ka ir nepieciešami skaidri uzstādījumiem. Skaidri dati ieņēmumu krišanās, e, ieņēmumu kritums nav automātiska parādība. Kad mēs e, dodamies uz kādu citu Eiropas Savienības valsti, tad e, pirmā lieta, ko mēs darām, ir mēģināt atrast bezmaksas bezvadu internetu, taču es nezinu, vai būtu ieņemama krišanās. Paldies, Salvador. Vai būtu kādi citi jautājumi no deputātu vidus? Ja nē, tad došu vārdu mūsu viesiem. Um, okay, I'll, uh, why don't I... Paldies. Atbildēšu sākumā uz pēdējo jautājumu. Tā tad, ja cilvēki ce, ceļo, cik šī izmantošana uh, ir samazinājusi cenas, īstenībā par zvaniem ne īpaši, par datu pārraidi tas ir uh, lielākā apmērā vērojams. Un uh, eh, 2012. gadā notika pētījums, un uh, Štefens Hönings, uh, ekonomists, teica, uh, Eh, ka ir tā saucamā joslas elastība, ņemot vērā eh, balss ziņu pakalpojums. Viņš, te, viņš nonāca pie koeficienta 4 mīnus 2, 7, un tas nozīmē, eh, ka, ja jūs vairāk izmantojat bezvadu internetu, piemēram, viesabonēšanas pakalpojumu, uh, vietā, tas nebūtu nesamazina jūsu izmaksas kā patērētājiem. Ja runājam par datu pārraidi, elastības līmenis bija augstāks, un tas nozīmē, ka īstenībā beidzot operatori ir sapratuši, ka viņi pārāk daudz naudas prasa no patērētiem. Tas tiesa gan ir balstīts uz 2011. gada datiem. Un varētu uh, lēst Eh, ka datu apraides cenu pazemināšana varētu nākt par labu arī pašiem eh, operatoriem. Kopš 11. gada šīs cenas patiešām ir pazeminājušās, bet gribētu teikt, ka datu tirgu situācija ir kļūst daudz optimistiskāk nekā tā ir bijusi līdz šim. Paldies! Any other intervention on, on that? Uh... Vai vēl kāds vēlas izteikties? Uh, please, uh, Guillermo Viltra. Lūdzu. Eh, muchas gracias. Ya que, ya que tengo la oportunidad, lo voy. Paldies. Eh, yo quisiera simplemente. Eh, Vēl kas tīlā kundze gribēja komentēt dažus jūsu izteikumus. Pirmkārtām, es jums piekrītu, ka pilnīga atteikšanās no uh, viesabonēšanas būtu simbolisks žests, bet ir arī startautiskas ziņas, un patērētājiem nevajadzētu uzskatīt, ka, piemēram, ja viņi zvana uz uh, franču vai spāņu telefonu numuru, ka tas automātiski ir dārgāk. Mums jāparūpējas par uh, arī uh, vienotā tirgus pilnveidu šajā jomā. Uh, Protams, nevajadzētu ietekmēt uh, juridisko noteiktību, bet arī industrijai ir nepieciešama kaut kāda pašpaļāvība, lai viņi varētu plānot savu darbu uz priekšu. Un es domāju, ka šai atdalīšanai uh, tai obligāti nevajadzētu konfliktēt ar viesabanēšanas cenām. Mums ir uh, jāgarantē augstā konkurētspēja, uh, labāk savienojumi vienotajā tirgu. Ja visi pakalpojumi būtu vienādā līmenī visās dalībvalstīs, tad, protams, ieguvēji būtu visi. Tas būtu atkarīgs no tā, kā šī atdalīšana ir īstenot, saka Dēlkas Ciljo kundze. Mēs vēl nevaram tagad to prognozēt. Mums Eh, ir jāļauj laikam spriest par to, eh, lai redzētu, kā tas tiks īstenots. Ja runājam par juridisko noteiktību, pieņemot regulu, tai stājoties spēkā, jūs nevarat uh, Um, tās darbības ietekmi uh, lēst pēc gada ir jāpaiet ilgākam laikam, jo ir dažādi projekti, ir uh, izmaksas pielāgojot tīklus jauniem pakalpojumiem un tā tālāk. Runājot par starptautisko uh, arēnu. Tā ir cita opera. Tur tirgus nav regulēts. Un tur slēpjas milzīgs ekonomiskais potenciāls. Tas varētu atvieglot dzīvi tik daudziem pilsoņiem un arī simbolisko vērtību nevajadzētu nonievāt. Būtu, protams, arī liela finansiāla ieguvuma, ekonomiski ieguvuma domāju, ka ir eh, jāpieņem politisks lēmums. Nu, nevar rīkoties visu laiku pēc vispār pieņemtiem lekāliem. Jo tas nozīmētu, ka mēs atkal atgriezīsimies pie šīm pašām debatēm, neko atkal neatrisinot. Es te runāju par eh, viesabonēšanu, saka runātāji. Tagad došu vārdu institūciju pārstāvjiem. Sākumā komisija un tad uzklausīsim reģionu komitejas pārstāvu. Mums ir gana laika, saka priekšsēdētājs. Bueno, que... Sanāksme ir ieplānota līdz 6.30 un esmu pārliecināta, ka komisija un reģionu komiteja nerunās tik ilgi, līdz ar to mums būs gana laika, lai pēc institūciju pārstāvjiem varētu izteikties arī pārējie komisiju lūdzu. Thank you. Rapporteur, shadow rapporteur, members of the eh, godātā referents kundze, ēna referenti, deputāti, dāmas un kungi, liels prieks, I... ka esat mūs šovakar uzaicinājuši. Un eh, es te nebāžtu tādas tūkšas pieklājības eh, frāzes. Bieži vien jau jūs dzirdat, eh, jā, paldies par uzklausīšanas organizāciju, tas bija ļoti interesanti, nu, nu jūs to dzirdat dien dienā. Bet es gribu teikt, ka, nu, dien šī diena bija ārkārtīgi auglīga. Esmu te pierakstījis kaudzēm papīra ar labām ziņām, domu graudiem, ieteikumiem un esam ieguvuši patiešām daudz. Liels, liels paldies! Es to saku no sirds. Tās nav tikai tukšas pieklājības frāzes. Protams, esmu arī pieklājīgs, bet um, patiešām domāju to, ko saku. Tad, kad komisijas vice priekšsēdētāji piedāvāja šo priekšlikumu, viņa teica, ka viņa tic demokrātijai, demokrātiskajam procesam, un viņa teica, ka ir pārliecināta, ka demokrātiskā procesa rezultātā šis priekšlikums taps labāks. Mēs izstrādājām sākotnējo priekšlikumu un kopīgi ar visām ieinteresētajām pusēm mēs dodam savu artavu kā vien varam, lai arī līdz likuma devēja padarītu savu darba daļu, uzlabojot uh, tirgus situāciju visiem. Un uh, šodien uh, mēs uzklausījām daudz vērtīgu ieteikumu un, protams, arī nākotnē turpināsim sadarboties ar padomu un parlamentu. Es domāju, ka Eiro padome jau ir uh, spērus tādu nozīmīgu soli uz priekšu. Uh, šajā tik garajā ceļā, kas ir mērots līdz šim. Priekšlikums visai Eiropai ir ļoti svarīgs, tas ir prioritārs, un mēs milzu soļiem tuvojamies digitālajai ekonomikai, un tas ļautu mums ātrāk atkopties no krīzes un radīt jaunas darba vietas un tik nepieciešamo izaugsmi. Gribēju pateikties referentiem, ir eh, sastādīti ļoti eh, labi ziņojumi gan ITRE, gan IMKO komitejās, un tie tapa patiešām īsā laikā. Nu, esmu patiešām cieņas pilns pret eh, referentiem, kas to paveica tik ātri. Kas notika vakardien un arī šodien? Tas iezīmē zinām pavērsienu punktu likumdošanas paketē. As controversial as uh, eh, package that uh... Varbūt daži apšaubīja pakotnes eh, nepieciešamību un vērtību, bet uzskatu, ka šobrīd. Bet es pārbaudīju priekšlikumu va daudzās valodās un Domāju, ka visi ir pārliecināti par pakotnes eh, noderīgumu. Gribēju pateikties arī Berek priekšsēdētājam, jo tā ir organizācija, kas ļoti aktīvi iesaistās eh, diskusijās ar konstruktīviem priekšlikumiem. Protams, dažreiz tā ir arī jākritizē pieņemtie lēmumi, bet eh, tā jau tas pienākas neatkarīgai organizācijai. Un arī visas citas iesaistītās organizācijas izteica konstruktīvus priekšlikumus, bet arī parlaments, jūsu referenti, ēnu referenti ir uh, uzsvēruši ļoti daudz, un man ir arī daudz vielas pārdomām. Tas bija, nu, diena ļoti pragmatiski. Tagad pievērsīšos um, konkrētiem jautājumiem. Uh, tagad neesmu gatavs uh, iziet uz kompromisiem, bet uh, tā ir uh, daļa no mana darba. Un mēģināšu izteikties pēc iespējas precīzāk, atsaucoties uz šodien izskanējušo. Gribēju teikt, ka komisija būs atklāta, elastīga visā procesa uh, norises gaidā, lai varētu panākt kompromisus. Tu, par to jūs varat būt droši, un uh, Krūzes kundze jau to teica savos paziņojumos, un gribēju to atkārtot vēlreiz. Atgriežoties pie šodien izskanējušā Mēs piedzīvojam eh, to, ka valda vienprātība par to, cik svarīgs ir spektrs un eh, turpmāka, labāka pārklājumība. Mēs uh, referentes ziņojumā jau iepazināmies ar daudzām uh, vērtīgām, interesantām domām, citas uzklausījām vakardien un šodien, un tas uh, rada patiešām tādu ļoti auglīgu augsni, lai mūsu darbu turpinātu, lai mūsu darba sēklas tajā kristu un uh, zeltu un plauktu. Ja runājam par vienoto atļauju izsniegšanu Nu, nav tā, ka mēs par prioritāru uzskatītu kādu konkrētu risinājumu. Mēs gribam, lai uzņēmumiem nenāktos maksāt pārliecīgi augstas nodevas. Protams, nedrīkst uzņēmumus šantažēt dalību valsts, to nedrīkst darīt un nevar tā teikt, mēs jums nesniegsim atļauju, ja jūs neuzvedīsieties tā, kā mēs pieprasām. Nu, nedrīkst izmantot politiskus draudus. Un, ja eh, tiek izslēgts atļaus, tad tās ir jāizsniedz visur Eiropā bez izņēmuma. Referenti runāja par to, kā varētu vienkāršot procesu un eh, sapratu, ka Bērek arī atbalsta šādu pieeju. effective should lead to companies uh, be authorized to offer services everywhere. Jāparūpēs, lai uzņēmumi varētu piedāvāt savus pakalpojumus uh, visur un varētu to darīt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Mēs visus izskanējušos priekšlikumus uh, uztveram ļoti nopietni, un diskusijas man šķita no nu dienu vērtīgas. Domājot par pieejas produktiem, domāju, ka esmu jau to atkārtojis neskaitāms reizes, bet nu labi, varu to darīt atkal. Priekšlikumā nav teikts, ka mēs uh, izceļam kādu priekšlikumu, risinājumu pāri citiem uz citu rēķina. Mēs priekšlikumā sākām, ka regulātoriem uh, ir eh, jāizvēlas visproporcionālākie līdzekļi, ņemot vērā dalību valstī valdošo regulātoru regulējušo likumdošanu. ja šādi, šāda fiziska metodika ir eh, labāka un pieejamāka, nu, tad to var izmantot, bet nevar būt tā, ka viena metoda prevalētu pār otru. Vēl kāds pārpratums, ko esmu dzirdējis, ka mēs mēģinām uzspiest standartizēt risinājumu. Tā tas nav. Nē, priekšlikumā ir teikts, ka mums ir jāsadarbojas, lai izveidotu kopīgas Eiropas standartus ja būsiet eh, pārunājuši ar uzņēmējiem, uh, Uh, par uh, mākoņu datošanas uh, izmantošanu, par IOT un citām tehnoloģiskām iespējām. Tur ir runāts par pietiekam labiem standartiem. Un pats svarīgākais ir standartizēt bit straumēšanas produktus. Esmu nedaudz pārsteigts, ka kāds ir pārsteigts par šo priekšlikumu. Mēs augstu vērtējam to, ka Berek ir apņēmības pilns šo lietu risināt. Protams, par to ir jādiskutē, bet varbūt nevajadzētu izvairīties arī no paškritikas. To vajadzēja darīt jau sen. Tas nenotika. It happen. Let it happen. If this is... Bet, nu, sāksim darboties. Ja mēs tagad nedarbosimies, tad zaudēsim vēl divus uh, gadus dārgā laika. Protams, savienotajā kontinentā ir jāuzsāk šis process un regulātori pieliks tam punktu. Tas ir realistisks scenārijs, uh, tāds gan nav minēts mūsu priekšlikumā, bet tā ir viena no iespējamībām. Es nedrīkstu te iet vēl tālāk, bet Mēs esam izstrādājuši priekšlikumu par standartizāciju un, protams, mēs apzināmies, ka tas nav labākais risinājums. Runājot par pārvaldi. Gribēju teikt, ka mēs vēlējāmies atbalstīt Bērēku, lai šis orgāns kļūtu ļoti stiprs un neatkarīgs. Un gribēju atzinīgi izteikties par Bereka priekšsēdētāja runu šodien un mēs ar nepacietību gaidām arī to, kas uh, notiks Bereka vēlāk. Es domāju, ka parlaments un padome noteikti arī būs dzirdīgi. Tālāk par viesabonēšanu. Jā, viesabonēšanas beigas, tas patiešām būtu labs priekšlikums. Komisija jau to ir pieprasījusi. Parlaments arī to pieprasīja savā rezolūcijā. Krūzes kundze arī ir dedzīga šī principa aizstāve, jo Tas vienkārši nav sagramojams, ka šobrīd, mūsdienu pasaulē, kad mums ir planšetes un viedi telefoni, joprojām notiek tādas lietas. Viesabanēšana uh, eh, ir pagātnes pārpalikums. Tas mums ir jāsaprot. Varbūt tagad oponēšu dažiem runātājiem, bet viesabanošanas beigām nevajadzētu radīt uh, jaunu likumdošanu. Tas patiešām būtu paradoks. Vienīgais veids, kā pielikt punktu viesabonēšanai, ir uzlabot cenu regulējumu un lai process eh, neciest neveiksmi. Mēs sazināmies ar nozari, ir jāpieņem vienoti standarti, mēs varam, protams, diskutēt par grafiku, bet būtu patiešām dīvaini, ka pieliekot eh, punktu viesabonēšanai mums vajadzētu eh, palielināt likumdošanas spiedienu par starptautiskajiem zvaniem tirgus nu dien ir liberalizēts, neviens to neapšauba. Mēs nevēlamies kaut ko šeit mainīt. Mēs vēlamies ieviest uh, caurskatāmības pasākumus, lai aizsargātu visvieglāk ievainojamos iedzīvotājus. Protams, cilvēki, kas zin, kā ietaupīt naudu, kas ir informēti, viņi izmantos varbūt vairāk īziņas, viņi izmantos bezvadu internetu, bet ir cilvēki, kas to nezin. 60% cilvēku zvanās veids zvanus visā Eiropā un, piemēram, zvanot no Lisabonas uz Viļņu, jums ir eh, jāmaksā 1,2 eiro par savienojumu minūti. Vai mēs vēlamies regulēt cenas? Nē. Vai mēs vēlamies pasargāt patērētājus? Nu, jā. Un parlamentam vajadzētu padomāt par pasākumiem, kas nebūtu cenu robežu. Uh, noteikšana, bet gan caurskatāmība un patērētāju aizsardzība. Tādēļ būtu ļoti labi, ja arī Berek varētu pastāstīt savu redzējumu uh, uz šo problemātiku. Paldies par uzmanību! Uh, Tagad uh, reģionu komitejas pārstāvju. Bet es vēl vēlējos piebilst, ka esmu droša, ka mēs varam atrisināt uh, atšķirības, uh, esot kopā, strādājot kopā un beigu beigās. Es domāju, ka mēs atradīsim lielisku konverģences priekšlikumu. Bet es vēl, vēlējos teikt par viesabonēšanu, ka tur ka tur reizēm ir tie, kas paliek malā, un tas nav tikai tāpēc, ka tur būtu daudz kas jārisina, bet jūs nevaram vēlētājiem teikt, un arī kopumā pilsoņiem. Tas būs liegs process, un mēs zinām konkrēti, kad tas beigsies. Ja mēs tā dara, nevaram darīt, tas ir vairāk vairumtirdzniecības prasību dēļ, un tas ir arī ja savā priekšlikumā esmu centusies to labot, bet mums vajag konkrētu signālu, konkrētu dienu, ka tas viss sāks darboties un visi šie risinājumi septiņus gadus pēc viesabonēšanas regulas stāšanās spēkā nebūs pieņemamas pilsoņiem. Līdz ar to mums ir iespēja uh, paredzēt laiku, tā lai industrijas pārstāvi var to risināt, jo runa ir par 2016. gadu un paturēt šo skaidrību, paļāvību un būtu skaidrība, kur komisijai šis process ir jāvirza. Un tad signāls būs absolūti un pilnīgi skaidrs. Tāds ir mans viedoklis no reģiona komitejas. Iepazīstiniet ar sevi un savu viedokli. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mani sauc Franks Cimermans. Strādāju Reģionu komitejā gatavoja ziņojumu par telekomu pakotni un komisijas regulas uzmetumu. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka šodien drīkstēja piedalīties uzklausīšanā un pēc tam, protams, es uh, to darīšu zinām arī kolēģiem un kopīgi ar kolēģiem gribēju teikt, ka uh, Eh, jūsu piedāvātās domas un priekšlikumi patiešām ir eh, ļoti vērtīgi, un mēs esam gatavi kaldināt kompromisus. Priekšsēdētais kundze lakoniski gribēja uzdot tikai dažus jautājumus, kas eh, varētu nedaudz precizēt to, kā mēs darbojamies. Eiropas apraides eh, savienības pārstāve un citi kolēģi uzdeva jautājumu, vai regula patiešām ir nepieciešama eh, attiecībā uz katru regulējušo jomu, varbūt, ka varētu izmantot jau esošo uh, likumdošanas satvaru, veidojot realistiskas stratēģijas, harmonizējot tagad pastāvošo tirgu un pārvarot šķēršļus. Uh, ja mēs runājam par realistisku pieeju, nu jā, nevajag visu vienmēr mēģināt sarežģīt. Protams, ir jāmēģina, eh, jāmēģina atpazīt arī tās atšķirības, kas joprojām pastāv dalību valstīs. Un otrs jautājums eh, - frekvenču spektrs vai patiešām uh, veicinot, veicinot harmonizāciju un izskaužot fragmentizāciju, ir nepieciešams izmantot regulu jau tagad visas jomas pakļaujot Eiropas līmeņa regulējumam. Varbūt varētu paskatīties, kā tagad tiek izmantotas frekvences, kuras tiek izmantotas efektīvi, kur ir iespējams kaut ko uzlabot un kā mēs Eiropas uh, līmenī varētu paaugstināt šo efektivitāti, lai pakļautu šo jomu konkrētai likumdošanai un citās jomās panāktu vienošanos starp dalību valstīm. Piemēram, ja DFB2 ļauj atteikties no zināmām uh, frekvences joslām operatoriem, tad ir iespējams šīs joslas izmantot savādāk, bet tas nav pašmērķis. Genau wissen, Ende... Bet mēs nevaram šīs joslas tā vienkārši sadalīt, nezinot, uh, kā tas izvērtīsies. Uh, Trešais jautājums sasaistot ar spektru. Vai patiešām ir nepieciešams piešķirt licences nevis uz 20, bet uz 30 gadiem, jo, piemēram, Vācijā un citās valstīs eh, ir mēģinājumi šo eh, termiņu saīsināt. Jo mums ir jāpadomā arī par inovāciju iespējām, jo tehnika mainās ļoti ātri, un ja licences tiek izsniegts uz tik ilgu laiku, tad varbūt ir grūti iet vienā solī ar laika gāru. Vai patiešām nevarētu licences izsniegt uz īsāku laiku, tālāk tīkla neutralitāte? Esam nedaudz noraizējušies, ka vienojoties piekļuves operatoriem ar satura piedāvātājiem radīsies neizdevīga situācija. Es negribu vairs atkārtoties, bet patiešām um, raisās bažas, vai kāds netiks nostumts malā, ņemot vērā brīvā interneta principu. Ja šāds priekšlikums tiek izteikts, ir ļoti skaidri jādefinē, kādas tad ir gala patērētāju tiesības un, protams, ir jābūt nediskriminējušai piekļuvēji pilnīgi visam saturam tīklā kann ich so noch nicht erkennen. Es šeit vēl nevarēju atrast tādu nepārprotamu definīciju, tādēļ ceru, ka uh, tiks ieviesta precizējumi. Negribēju tagad uh, ieslīgt detaļās, protams, eh, šis ir tāds pirmais atzinums un reģionu komitejā mēs vēl pieņemsim lēmumu un, protams, mūsu priekšlikumā mēs arī ņemsim vērā to, ko esam sasmēlušies šajās debatēs un ceru, ka mūsu pozīcija arī radīs dzirdīgas ausis un eh, tiks ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Paldies! Thank you very much for this intervention. Lielas paldies par eh, jūsu teikto. Paldies komisijai, paldies eh, reģionu komitejai. Un tagad mums vēl ir atlicis laiks. Jums, jūsu diskusijai. Vai jūs vēlaties reaģēt uz komentāriem, uzdot jautājumu, lūdzu, un iepazīstiniet ar sevi? Jā, protams, mani sauc François Lumēgars, un es strādāju uzņēmumā Cogent Communications, varbūt neesat dzirdējuši. Nu, es detaļās neiek slīkšu, bet mēs esam tēs viens eh, mm, piegādātājs, mēs fokusējamies uz tranzītu, un mums ir tīkls, kas ir starp ES, Meksiku un kopumā 37 valstīs, to starp 28 Eiropas valstīs. Un mm, mēs eh, vienkārši strādājam ar, ar internetu, un internets ir tīklu tīkls, un Mēs esam vislielākais starp savienotais tīkls pasaulē. Es vēlētos vien teikt pāris vārdus, vispirms pateikties par iespēju šeit būt un izteikties. Un viena lieta, kas visiem būtu jāsaprot, ir, ka internets darbojas kā ūdenskritums, ir augšā nav nekādu sastrēgumu, un vidējā kapacitāte izmantošanā ir apmēram 20%, un balstoties uz pašreizējo tīkla kapacitāti mēs varētu piecreiz vairāk uh, nodro, nodrošināt uh, blīvāku pieprasījumu. Un par šiem sastrēgumiem tas ir uh, tāda lieta, kas eh, man ir ļoti svarīga, jo, jo tur tas norodas piekļuvis operātoru tīklā par pārējo, visi ļoti labi darbojas, un ja vien jums ir pietiekami daudz kapacitātes piekļūt internetam, tad eh, nav vairs nekāda problēma pārsniegt uh, kaut kādus satura ierobežojumus, un nu, katrā ziņā varat brīvi to lietot. Un tad, kad cilvēki runā par tīkla pārvaldības problēmām un par tīkla menedžmentu, ja pārvaldību, tas jau norāda uz to, ka nebūtu pietiekami daudz kapacitātes, un tad jāskatās, kas ir svarīgākais un kas mazāk svarīgāks, un kas, ko varētu varbūt neuzreiz darīt, kur varētu būt kavējumi. Uh, Nu, ja nav sastrēgumu, tad nevajag arī tīkla pārvaldības. Un runājot par tehnisko pusi un struktūru, tas ir, mēs skatāmies arī pēc pieprasījuma, tehnoloģijas uzlabojās un pilnveidojas, un ir ārkārtīgi grūti piemēroties straujajam progresam. Mēs esam jauna viļņa sākumā tehniskai izaugsmai, kas vēl vairāk palielinās pieejamos kapacitātes resursus. Un, un sastrēgums ir šī tīkla pārvaldības situācijas vīdus centrs, un jo dziļāk jūs ejat interneta situācijā, ūdenskritumā jūs ejat ejat eh, starp savienojuma punktos, tur viss ir kārtībā, tad jūs ejat reģionu sadales tīklā um, dažādās valstīs, jo dziļāk jūs tur ejat, jo sarežģītāk tas ir, jo tehnoloģija varētu neatbilst um, attīstībai, kāda notiek, un es eh, uzstājos šeit, tāpēc, ka Zināmā mērā, runājot par vairumtirdzniecības starpsavienojumu līmeni, komisijai un parlamentam vajadzētu būt pilnīgai neiecietībai pret sastrēgumiem, jo to ir tik viegli atrisināt. Tas tiešām ir pāris um, savienojumu, starpsavienojumu jautājums. Tas ir, tā ir tāda intervences vēstījums, kuru vēlējos paust, ka nav nekāda attaisnojuma sastrēgumiem interneta līmenī un um, Bereka situācijā. Es domāju, ka te ir uh, runa par valstu regulātoriem, kuriem ir jāskatās katrā ūdenskrituma kaskādas e-, efekta iespējā, kur varētu būt mm, šie sastrēgumi Nu, vairum tirzniecībā, tie nav tam nekāda pamatojuma. Paldies! Lielas paldies! Es esmu drošu, ka mēs visi bijām interesēti jūsu teiktajā. Mums vēl ir sešas minūtes. Pēc sešām minūtēm mums ir jābeidz debatas. Lūdzu, vēlreiz reģionu komitejas pārstāvis, lūdzu. Institūts für Wirtschaftsforschung. Esmu. Perte, uh, auch für die Esmu Georgs no Vācijas ekonomiskās pētniecības institūta. Finvaisen, tas prob... Gribēju pateikt, telekomunikāciju nozarē ASV tika piekļautas kļūdas um, bez. Uh, atļaujām piešķirt spektru. Jāsaka, ka te ir uh, pārraides ātrumi no 1 gigabaita līdz 3 gigabaitiem. Un, ja bez atļaujas tiks piešķirts spektrs, tad vienā brīdī mums aptrūksies frekvences über die WLAN-Netze, das heißt, um Kapazität. Lai uzlabotu kapacitāti, tiek izmantotas alternatīvas un um, bieži var izmantot arī bāzes staciju, tādēļ ir jāatrod līdzsvars starp atvērtu spektru, mobilās pārraides frekvencēm, lai sistēma varētu darboties nevainojam. Ja tas netiks izdarīts, tad atkal radīsies šie mākslīgie sastrēgumi un, piemēram, radīsies nepieņemama situācija lielās pilsētās, tad nebūs pilnīgs pārklājums, un tādēļ arī atvērtais spektrs ir jāsabalansē ar licencēto. Lies paldies! Es domāju, ir laiks beigt mūsu debatas. Es piekrītu tiem, kas izteica komentārus par to, ka šīs debatas bija ārkārtīgi noderīgas. Arī, manuprāt, tās bija ļoti noderīgas. Un pateicos jums visiem par to, ka bijāt šeit. Paldies! Long afternoon. Long afternoon.